Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu jūs apsēsties, ieņemiet vietas un lūkšu arī tos, kas filmē, um, tomēr izslēgt kameras, lai mēs varam sākt uzklausīšanu. Divi deputāti vēl nav atraduši savas vietas, kur apsēsties. Priecājos jūs redzēt. Andrusa uh, Ansipa uzklausīšanas uh, pēcpusdienā. Viņš ir komisāra kandidāts vienotajam digitālajam tirgum. Priecājos redzēt enerģētikas un industrijas, tāpat arī iekšlietu pilsoņu tiesību un kultūras un izglītības komitejas dalībniekus. Un, protams, arī iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības a, locekļu sveicu. Um, deputātiem ir iespēja uzdot divus jautājumus, tāpat saskaņā ar uh, procedūru un saskaņā ar vadlīnijām. Parlaments novērtēs komisāra kandidatūru, ņemot vērā virkni aspektu, arī viņa kompetenci, pieredzi un, protams, arī to, kā viņš komunicē. Mēs zinām, un jūs arī varējāt iepazīties ar rakstīs, rakstveida atbildēm, ko Andrus Sansips iesniedza uz saņemtajiem jautājumiem. Šī uzklausīšana ir publikai pieejama, tā ir atvērta, tā tiks arī pārraidīta tiešsaistē. Un um, 15 minūtes ir paredzētas ievada runai komisāra kandidātam, un tāpat būs arī iespēja teikt noslēgumu vārdus, bet starp šiem abiem, šīm abām daļām būs 45 jautājumi, ko varēs uzdot. Tad jautājums varēs uzdot divās daļās. Tulkojums ir nodrošināts 23 valodās. Katrs var runāt savā dzimtajā valodā un gribu atgādināt. Lūdzu, nerunājiet pārāk ātri, citādi tulki var arī nepaspēt pārtulkot tik ātri, cik jūs runājat. Un tagad lūdzu došu vārdu Andrusam Ansipam, komisāra kandidātam, ievadrunai. Honorable Komitič. Paldies, uh, godājumie komiteja priekšstādātāji, deputāti. Ik viens, kurš uh, seko līdzi šai uzklausīšanai, uh,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 digitalizējot uh, plašu valsts pakalpojumu jomu, mūs uh, ierobežo tikai mūsu iztēle. Un es vēlētos, lai valsts uh, pakalpojumi Eiropā tiktu vairāk integrēti. Godāmie deputāti, es iepriekš sacīju, ka digitālais vienotais tirgus neskar tikai dažus sektorus vienu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 jūs iekļāvāties laikā, un es ceru, ka arī deputāti sekos jūsu piemēram. Andrēs Švāps runās kā pirmais. Paldies, priekšēdētāji, kolēģi Ansip, godātais komisāra kandidāts. Jūs esat bijis Igaunijas premjers, un deviņos gados esot šajā amatā, veicāt daudzas, īstenojāt tādas elektroniskā iniciatīvas tieši šajā jomā. Un mans pirmais jautājums saistās ar sekojošo. Jūs esat EP eh, e deputāts un iespējams būsiet komisārs. Uh, un jums būs arī turpmāk jātieks ar saviem kolēģiem runāt par kiberdrošību. Es pats biju ziņotājs un nesenā padomes uh, tikšanās reizē neviens, kas bija veltīts šai tēmai, neviens ministrs nebija gatavs ie, ierasties. Runa ir par ieceri izstrādāt kiberdrošības likumdošanas ietvaru. Ko jūs darīsiet, lai dalību valstis uztvertu digitālā tirgus veidošanu kā ļoti svarīgu un sev ļoti aktuālu nozīmīgu uzdevumu? Paldies! Paldies! Paldies par laipnajiem vārdiem, kas veltīti Igaunijai, bet gribu teikt, ka Igaunija nevarētu teikt, ka būtu ideāla, lai varētu mācīt, pamācīt citus. Um, digitālās vides attīstība, tā ir viena lieta, bet Eiropas procesi tomēr ir kaut kas atšķirīgs. Kiberdrošība, tas tiešām, eh, vai šīs drošības trūkums, tas ir apdraudējums, un es par to runāju savā eh, ievadrunā. runā E, cilvēki, kas ir cietuši no kiber uzbrukumiem, kas cieši no kiber noziegumu dēļ, tādu ir daudz, un daudzās dalībvalstīs ir e, kiberdrošības stratēģijas izveidotas, bet dažās dalībvalstīs šādu stratēģiju nemaz nav. Un Tas pats ir sakāms par uzņēmumiem. Ir arī daži tādi lieli uzņēmumi, kas strādā pie uh, kiberdrošības stratēģijām. Eiropas parlaments ir sagatavojis attiecīgo direktīvu. Un, manuprāt, visbūtiskākais ir īstenot dzīvē to, ko mēs esam iecerējuši. Igaunijā, sākot no 2007. gada, es esmu sapratis un apzinājies, cik svarīga ir neformālā sadarbība starp uh, visiem iesaistītajiem, starp tiem, kas strādā šajā jomā, kas uh, identificē uzbrukumus. Tie ir arī tādi pārobežu mēroga uzbrukumi. Tas ir ļoti būtiski. Paldies! E, sociāldemokrātu pārstāvi. Rodrīgas kundze, godātais komisāra kandidāti gribu runāt par digitālās ekonomikas nozīmi mūsu rūpniecības sektorā. Es domāju, ka šeit ir potenciāls, kas nav izmantots, un jādomā, ka, bet jādomā, ka tas atstās arī lielu iespaidu uz uzņēmumiem un uz darba vietu veidošanu. Manuprāt, šeit ir vajadzīga īpaša politika. Uh, Kā jūs grasāties reaģēt uz restruktūrizāciju, ko piedzīvos ražošana, ko piedzīvos darba vietu uh, veidošanas sektors, ņemot vērā digitālo ekonomiku? Paldies! Es ticu, ka progress ir iespējams, un progress vienmēr rada vairāk darba vietu nekā iznīcina tās. Tas attiecas arī uz digitālo jomu tā radīs vairāk darba vietu salīdzinot ar tām, kas tiks zaudētas. Un uh, digitālā vide tagad ir visur esoša. Mēs nevaram runāt tagad vairs par digitālo sektoru, jo digitālā, digitālais sektors ir uh, caurvīja visas ekonomikas jomas un tas, protams, saistās ar restruktur, pārstrukturēšanu. Mēs zinām, ka produktu dzīves cikli saīsinās. Šobrīd mēs redzam, ka Mēs redzam, ka digitālā sektora attīstība ir saistīta arī ar radošu, radošumu, izstrādājot produktus, kaut vai ja salīdzinām e, to, kā tas notiek pirms desmit gadiem. Un digitalizācija noteikti veicinās e, rūpniecības attīstību Eiropas Savienībā. Digitālais sektors pats par sevi pieaug par 4% gadā. Un ja mums tiešām izdosies izveidot vienoto digitālo tirgu un panākt tajā izaugsmi, tad mēs visi iegūsim no digitalizācijas. Paldies! ECR deputāts. Dudas kungs, komisāra kandidāta kungs Jūsu valsts ir viena no vadošajām digitālajā attīstībā. Gribu jums uzdot ar to saistītu jautājumu. Kā jūs sadarbosieties ar citiem uh, komisāriem, lai uh, likvidētu šķēršļus un barjeras, lai panāktu, lai īstenotu jūsu mērķus? Kāda rīcība būs nepieciešama? Vai jūs piešķirsiet lielāku lomu ietekmes novērtējumam, vērtējot, kādas, kādas koncepcijas ir nepieciešamas straujākai attīstībai. Un pēdējais, ja jūs varētu izvēlēties tikai vienu pasākumu, kas ļautu panākt vislielāko izaugsmi digitālajā tirgū, kas tas būtu par pasākumu vai aktivitāti? Paldies! Paldies par šiem jautājumiem! Kā mēs zinām, dažādas domnīcas jau pirms pieciem un desmit gadiem piedāvāja pārstruktūrēt uh, Eiropas komisiju, izmantojot tā saucamos klasterus. Un tagad uh, Junkerkungs ir iecerējis pārstruktūrēt tiešām uh, komisiju un veidot tās jaunu struktūru, ieviešot vicepriekšsēža amatu, organizējot sadarbību uh, atšķirīgā veidā dažādās politikas jomās labāka koordinācija, protams, bija lab, nepieciešama jau pirms daudziem gadiem, un, protams, ka tas, šis jautājums nav zaudējis aktualitāti, un sagatavošanas semināros, ko organizē Eiropas komisija, daži ģenerāla direktorātu vadītāji, kas piedalījās, pauda šādu viedokli. Nu, skatieties, uh, Tas jau funkcionē. Mēs sēžam visi kopā un apspriežam kopīgus jautājumus par datu aizsardzību, piemēram, par uzticēšanos, par, par vienoto telekomunikāciju tirgu ļoti eh, labi augstsvērtīgi speciāli, speciālisti tika sapulcināti, sapulcēti un pārunāja eh, jautājums, kas visiem bija aktuāli. Arī ietekmes novērtējums šeit, tas ir viens no pamata, tādiem pamata aspektiem, kas, protams, kam, protams, būs jāpievērš lielāka uzmanība. Diemžēl laiks jau ir pagājis, bet aspekts, ko es gribētu pieminēt, tās ir prasmes, digitālās prasmes mūsu bērniem. Tas ir ļoti būtiski. Dita Šarancova, paldies! Kā jūs redzat? jūsu valsts ir eh, saņēmusi ļoti pozitīvu novērtējumu attīstot digitālo jomu. Un eh, jūsu uzdevums būs attīstīt digitālo tirgu Eiropas līmenī. Um, jums būs jāstrādā ar 28 dažādiem uh, iekšējiem tirgiem. Jūs sacījāt arī, ka Igaunijai nevajadzētu pamācīt citus, bet ņemot vērā jūsu pieredzi Igaunijā un sadarbību ar citām dalībvalstīm, kādi pasākumi dalībvalstīs ir tie, kas ļauj gūt sekmes un kas, ko varētu pārņemt, uzlabojot digitālo tirgu Eiropas līmenī? Vai jūs vēlaties, lai nacionālie lai būtu labāka koordinācija starp dalībvalstīm vai labāk tomēr visu harmonizēt. Paldies! Tā kā jūs sacījāt, tiešām tā ir. Eiropas Savienībā mums ir 28 dažādi informācijas tehnoloģija likumdošanas uh, uh, ietvari vai likumdošanas kopumi, un tie atšķiras runājot par dažādiem digitāliem jautājumiem. Un arī pat, ja šī likumdošana ir izcila, tā tomēr brīžiem tikai rada šķēršļus sadarbībā. Un, uh, lai strādātu uh, ar šo jomu. Mums ir jārada vienots kopīgs digitālais tirgus. Es negribu atkal atgriezties pie Igaunijas piemēra. Manuprāt, visas Eiropas Savienības dalībvalsts var lepoties ar sekmīgiem piemēriem digitālās jomas attīstībā. Nav tā, ka mēs viens no otra tikai kaut ko noskatāmies. Piemēram, elektroniskais rēķins. Dānijā tā ieviešana bija ļoti uh, sekmīga un populāra. Tagad par to pašu var teikt par Spāniju, par Itāliju un arī Somiju. Eiropas Savienības līmenī mums ir jāveicina uh, pieredzes apmaiņa, apmaiņa ar labo praksi un Eiropas Savienības līmenī mēs runājam par vienotiem standartiem elektroniskā rēķina jomā. Process jau notiek Un es ceru, ka drīz tas būs iespējams visās dalībvalstīs šādu rēķinu lietot. Paldies! E Veržjā kundze, Liba komiteja Goja e grupa. Paldies, priekšstādājs kundze. Ansipa kungs, jūsu mandāts ir ļoti skaidrs pārveidot Eiropu par uh, līderu komunikācijās, izmantojot vislabākās iespējas, kādas ir digitālajā jomā. Jūs esat arī vienotā tirgus veicinātājs un arī no ekonomikas uh, viedokļa mēs to tikko dzirdējām. Go NGL mēs uh, neticam, ka tirgus var atrisināt visas uh, problēmas. Mēs zinām, ka. Uh, digitālās lietas ir ļoti veiksmīgas, bet uh, ir ar riskiem gan pilsoņu drošībai, arī uzņēmiem. Ir drošības riski aizsargājot datus, nodrošinot datu drošību un arī privātos datus. Ir bijusi dažāda pieredze arī ar ASV par SWIFT un PNR un arī citiem gadījumiem. Riski, ieskaitot kiberuzbrukums, ir bieži, ar tiem saskars valstis. Kādus pasākumus līdztaks tiem, ko jūs jau pieminējāt, konkrēti jūs ievadīsiet, lai aizsargātu datus, arī pārskatot direktīvas par telekomunikācijām un citus, kā arī vienošanās ar trešajām valstīm un it īpaši ar ASV? Thank you. Paldies! Vispirms, jūs teicāt, ka mēs neticam tirgumu. Protams, es kā liberālis ticu tirgumu, bet es nedomāju, ka tirgus pats var atrisināt visas problēmas. Un es nedomāju, ka tirgus uh, ir spējīgs, piemēram, aizsargāt sabiedrības neaizsargātāko daļu Eiropas parlamenta vietā. Nē, tas ir jādara mums. Kā liberālis es ticu pamatiesībām. Mums ir jāaizsargā visu cilvēku privātums un datu aizsardzība ir obligāti, ja mēs runājam par vienotu digitālo tirgu. Vispirms ir jāpabeidz sarunas par datu aizsardzības pakotni Eiropas Savienībā, bet vienlaikus mums ir jāturpina šīs sarunas arī ar Amerikas Savienotajām valstīm. Kopumā ASV prezidents Baraks Obama nāca klajā ar ievērojumu izcilu runu kurā viņš teica, ka visi dati, neatkarīgi no tā, vai tie ir amerikāņu dati vai citi dati, ir jāaizsargā uz līdzvērtīgiem noteikumiem. Tas bija spēcīgs politisks vēstījums, kuru mēs esam gaidījuši vismaz pēdējos desmit gadus. Tomēr šādus vārdus no ASV pēdējo desmit gadu laikā mums nebija gadījies dzirdēt. Tagad ir skaidras politiskās vadlīnijas. Un mēs raudzīsimies, vai amerikāņi šo principu varēs īstenot dzīvē. Paldies! Es Es uh, negribētu ievilkt uh, visu to garumā. Jūlija Rēda no nu, IMCO komitejas. Lūdzu. Komisāra kandidāti cilvēki jau ilgu laiku prasa lielāku iesaisti interneta jautājumu risināšanā, un to pierāda arī, piemēram, starptautiskie protesti pret akta, kas uh, noveda pie šī līguma neveiksmes parlamentā, bet uh, Daudzi uzsver, ka caurskatāmas ir komisijas konsultācijas par autortiesībām. Un interneta lietotāji man ir lūguši uzdot uh, dažus jautājumus jums uh, šajā uzklausīšanā. Man nebūs iespēja uzdot visus jautājumus, bet es uzdošu vienkāršu jautājumu. Vai jūs esat gatavi uzsākt dialogu ar interneta kopienu? Ja tā, tad pirmais solis būtu noturēt atklātu interneta uzklausīšanu, kurā cilvēki varētu uzdot savus jautājumus par digitālo ekonomiku Vai jūs esat gatavs šim drosmīgajam solim un uh, rīkot šādu uzklausīšanu pirms komisijas apstiprināšanas parlamentā? Jā vai nē? You Paldies par šo jautājumu. Mēs jau to agrāk esam apsprieduši. Mana atbilde ir jā. Es esmu gatavs piedalīties uh, šādā uzklausīšanā, tie, uzklausīšanā tiešsaistē un uh, tiešsaistes diskusijās. Jūs pieminējāt akta, un es personīgi atbalstīju akta, jo saskaņā ar manu izpratni akta ideja bija laba. Tā vēlējās radīt vienotus standartus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, tajā skaitā arī Eiropas pilsoņu īpašuma aizsardzībai trešajās valstīs, bet uh, noteikumi nebija pietiekami labi. Un tieši tāpēc rezultāti bija tādi, kādi tie bija. Es domāju, ka mums ir jāmācās no šī akta gadījuma. Un mums ir jārīkojas daudz iekļaujošāk. Paldies! Diane James. Daina Džeimsa, EFDD un IMCO lūdzu. Jūs teicāt, ka. Okay. My apologies. Es atvainojos sakarunātāju. Vai mēs varam atsākt laika atskaitu no jauna? Paldies. Jūs eh, teicāt, ka digitālās ekonomikas aizsargāšana un attīstīšana ir kritiski svarīga, bet uh, mēs redzējām, ka tas rada arī draudus. Uh, jau sākot no mārta tas turpinājās uh, visu vasaru, un tas uh, saistījās ar Krievijas darbībām Ukrainā. Tas ieta, ietekmēja visu m, mm, patērētāju dzīvi. Vai jūs varat mums uh, pastāstīt, cik, liel, cik lielā mērā jūs to izvirzīsiet par prioritāti, kādi resursi būtu jāiegulda, kāda varētu būt uh, darba kārtība šajos jautājumos, varbūt jūs varat uh, nedaudz konkretizēt? Ja es jūs pareizi sapratu, mēs uh, runājam par patērētāju aizsardzību. Manā izpratnē. meklējot eh, digitālos risinājumus, digitāliem tirgum ir jāpaliek uzticīgam patērētājiem. Ja patērētāji nav pietiekami aizsargāti, ja patērētāji un mūsu pilsoņi nevar uzticēties jaunajiem, inovatīvajiem digitālajiem pakalpojumiem, viņi nekad eh, šos pakalpojumus neizmantos. Un kā jau es teicu savos ievadvārdos, visos a, procesos a, sākumā ir cilvēks, un uzticība ir pamatu pamats visiem digitālajiem pakalpojumiem. Mēs a, esam uzsākuši vairākas labas iniciatīvas, kas droši vien palīdzēs veidot šo uzticību, piemēram, datu aizsardzības pakotne. Uh, telekomunikācija vienotais tirgus, kas pārēdz uh, daudz uh, augstāka līmeņa patērētāja aizsardzību, tālāk kopēji Eiropas uh, tirzniecības noteikumi. Tā būs papildu iespēja, kas ļaus patērētājiem un, protams, arī maziem un vidējiem uzņēmumiem Tā tad patērētājiem ir jābūt visa šī procesa centrā. Paldies! Paldies, Milēna Troščīnskī no iekšējā tirgus komitejas. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs Kons komisāri kungs. Digitālais vienotais tirgus tā mērķis ir vienkāršot un paplašināt apmaiņas starp dažādām ES valstīs. To mēs sapratām, zinām arī, kāda ir tā nozīme. Tās ambīcijas ir radīt impulsu MVU, vienkāršojot pieeju nacionāliem un kopienas tirgiem. Bet tādā pašā laikā iepirkšana un piegādas. Uh, būs pārveidotas tā, ka no citām valstīm būs vienkāršāk ievest preces no, piemēram, valstīm, kas ir, tālajos, kas ir tālā austrumos un kur darba spēka izmaksas ir pavisam savādākas. Vai jūs nesat nobažījies par to, ka digitālais tirgus varētu novest pie intensīvāka delokalizācijas procesa, kas jau ir nodarījis ļoti daudz ļaunumu Francijas, Francijā dzīvojošiem darbņēmējiem? Thank you. Paldies! Protams, digitālais vienotais tirgus būs labs atbalsts it īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Digitālais vienotais tirgus atvieglos dzīvi MBU, un kā mēs zinām, kopēja Eiropas tirzniecības noteikumi būs papildus opcija, kas nelieliem uzņēmumiem, piemēram, ģimenes uzņēmumiem, ļaus pārdot tiešsaistē preces un eksportēt tās uz citām valstīm. Lieli uzņēmumi jau paši ir spējīgi apgūt uh, 28 dažādus uh, tiesību režīmus, bet maziem uzņēmumiem, ģimenes uzņēmumiem tas ir uh, pilnībā neiespējami. Kā lai viņi zina, kas ir katrā no 28 nacionālajiem likumdošanas režīmiem? Un kā jau es teicu savā ievadarunā, šī fragmentācija tiks izbeigta. Tas ļaus uzņēmumiem augt, attīstīties, tāpēc vienotais digitālais tirgus atbalstīs uh, eh, MVU tālāku izaugsmu, jo nebūs svarīgi, kurā Eiropas daļā viņi atrodas. Es uzskatu, ka vienots digitālais tirgus veicinās nodarbinātību o, Austrum Eiropā Jo, kā jau es teicu agrāk, daļa no radošā gāra, daļa no ekspertīzes, no zināšanām, kas tiek ieguldīta produktos, pieauga gadu no gada. Un, manuprāt, zināšanas, tehnoloģiju pārzināšana, protams, kopā ar vienoto Eiropas tirgu arī pārcelsies uz Austrum Eiropu. Labi, tie bija jautājumi no politiskajām grupām, un tagad es uh, stingrāk sakošu līdzi pulkstenim un pārtraukšu runātājs, ja jūs pārsniegsiet atvēlēto laiku par vairāk nekā piecām sekundēm un komisāra kandidātam desmit sekundes. Vārds Rožai Fantūnai un Hoinšteinai no ETP. Liels paldies! Premjerministra. Un šeit mēs runājam par tirgus fragmentāciju, ka ir 28 tirgus daļas. Un būtiskākais te ir darījumi tiešsaistēm. Ir 28 dažādas sistēmas, bet eh, būtībā jau pasta pakalpojums niedzēja bloķē e-tirzniecību. Vai jūs esat iecerējis eh, risināt arī šo jautājumu? Ko jūs darīsiet, lai izveidotu vienotu Eiropas pasta tirgu, lai mēs visi varētu brīvi eh, pārdot preces un iegādāties tās internetā? Līdz uh, eh, 2016. gadam mums, pēc 2016. gada mums vairs neskars eh, viesabonēšanas izmaksas, vai jūs esat iecerējuši darīt ko šajā ziņā? Un Mēs te runājam gan arī par uh, kopējo Eiropas vienotajiem tirzniecības noteikumiem, kas būs 29. režīms, bet kā jūs esat iecerējuši pār, pārliecināt savus kolēģus padomē? Thank God! Yeah. Labi, mēģināšu nodrošināt, lai tas uh, darbotos, kā mēs esam iecerējuši. Paldies par šo jautājumu! Es jums pilnībā piekrītu šobrīd. Uh, Pasta dienesti reizēm pilnībā bloķē e-tirzniecību. Ja jums ir jāmaksā piecreiz lielākas sūtīšanas izmaksas, jūs nesūtīsiet šīs preces uz citu valsti, jo tas nogalina jūsu uzņēmumu. Un, ja, piemēram, Tad, ja uzņēmums ir Londonā, kāpēc uh, nosūtīšanas izmaksas uz Glāzgovu ir lielākas nekā uz Briseli, jo attālums no Londonas uz Briseli ir mazāks? Šīs atšķirības uh, cenās mūs šķir, bet jūs jau zinat, ka Eiropas Savienība ir bez robežu savienība. Un, protams, mums ir jārisina šie jautājumi. vispārējā pakalpojuma direktīva. Mēs ļoti rūpīgi pētījām šīs direktīvas darbības jomu. Un mēģinājām atrast tādas normas, lai attieksme pret patērētājiem visur būtu vienāda lai viņiem nevajadzētu maksāt vairāk robežu dēļ. Un es esmu apņēmies atrast piemērotu risinājumu mūsu patērētājiem, un esmu pārliecināts, ka arī pasta pakalpojumu izmantotāji būs apmierināti. Evelīna Gepharda no S un D grupas. Paldies komisāram at kandidāts. Kandidāta kungs, jūs jau teicāt, ka jums ir tāda holistiska pieeja un ka jūs cieši sadarbosieties ar, ar citiem komisāriem un ar Jurovs kundzu, Oettingeru kungu. Kā jūs konkrēti gribat to uh, īstenot? Jūs norādījāt uz ģenerāla direktoriem, bet es gribētu uzzināt, kā komisāru starpā tiks veidota sadarbība. Jūs arī teicāt, ka cilvēku patērētāji tie būs priekšplānē. To ļoti atzinīgi vērtēju, bet kā? Kā jūs to gribat izdarīt, kādā veidā to var paveikt? Un bez tam jūs teicāt arī, ka jūs parūpēsieties par to, lai visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā būtu pieeja internetam arī 4G tīkliem. Un es domāju, ka tas ir ļoti pareizi ne tikai patērētājiem, bet arī MVU jo tas ir ārkārtīgi svarīgi viņiem, kādā veidā jūs to sasniegsiet, vai jūs dalību valsts atbalstīsiet šādus sūdus veicot. Thank you. Paldies. Un kā mēs sadarbosimies Eiropas komisijā, it īpaši vicepriekšstādātāji ar komisāriem? Es esmu strādājis par Igaunijas premjeru pēdējos deviņus gadus, un Igaunijā vienmēr ir bijušas koalīcijas valdības koalīcijas valdībās vienmēr nākas meklēt konsensu. Un, ja jūs sākat uh, domāt par balsojumu rezultātu, vienmēr ir jādomā par koalīcijas partneriem. Es uh, esmu gatavs mainīt, neesmu gatavs mainīt savu uzvedību. Tādā pašā veidā turpināšu arī Eiropas komisijā. Uh, Viceprezidentu, viceprezidentu loma ir vadīt un koordinēt, un komisāru loma ir nedaudz atšķirīga - organizēt un pārvaldīt. Viceprezidenta loma ir horizontālāka, komisāra loma ir vertikālāka. tās ir tādas uh, savstarpēji papildinošas lomas. Un man jāteic, ka abas ir nepieciešams. Paldies! Timothy Kirk. Timotīs Kerhops no ECR un Lība. Godātais kandidāt kungs, jautājums ir par uzklausīšanu kopienu tiesā par tiesībām tikt aizmirst budžetam. Kā jūs domājat, domājot par cīņu pret terorismu un to, kādu iespaidu šī uzklausīšana tiesā atstās uz ražošanu? un kā jūs raugāties uz individa tiesībām un tiesībām izteikties Uh, vai, un arī par tiesībām tikt aizmirstam, vai šādas tiesības piemīt katram vai tikai dažiem izņēmumiem. Paldies par šo jautājumu. Kā es to saprotu, uh, politiķi politiķiem nevajadzētu cerēt ka viņu darbi vai vārdi tiks aizmirsti. Tas, bet runājot par tiesībām tikt aizmirstam, es šeit nedomāju politiķus, un tas ir labi demokrātijas apstākļos. Eiropas kopiena tiesa ir noteikusi sekojošo tā nav sacījusi, ka katram ir tiesības tikt aizmirstam, bet mūsu likumdošana nosaka jau pirms desmit gadiem vai vēl senāk to, ka datu aizsardzība ir nepieciešama attiecībā uz konkrētiem datiem, tā attiecās uz konkrētu datu uh, veidu un konkrētu laika periodu, un pēc tam nav vairs, nedrīkst vairs uh, šos datus vākt un uh, uzturēt. Manuprāt, šīm tiesībām tikt aizmirstam ir jābūt tādai izņēmuma iespējai. Un, uh, īstenais jautājums ir, kā līdzsvarot izteiksmes brīvību ar katra privātā sfēras aizsardzību un tiesībām uz šādu aizsardzību. Tas būs, tas varbūt piedar pie, uh, pie pie precedentu tiesībām. Paldies! Aldi pārstāvēs Rošfora kungs. Ansip kungs šeit aiz jums. Mēs visi vēlamies, lai digitālā uh, sfēra un ētirdzniecība attīstītos. Ir ļoti daudz jaunu interesantu lietu patērētājiem un MVU, it īpaši pārobežu kontekstā. Runājot par elektronisko tirdzniecību, Nu, un digitālo tirdzniecību. Jauna tirdzniecības prakse attīstās dažkārt nelojāla, negodīga, piemēram, sociālai tīkli un slēptā reklāma, tāpat arī patērētāja neinformēšana, salīdzinājumi, personas datu izmantošana, tāda tā kā klientu apkopošana un direktīvas, kas ir pret negodīgām uzņēmē darbības praksēm, vai jūs domājat, ka ir pietiekami digitālā laikmetā izmantot šo dokumentu, vai nepieciešami kādi citi instrumenti, vai cīnītos pret šo jauno praksi, un ja jā, tad kādi, un kā jūs konkrēti uzlabosiet lietu stāvokli. Paldies! Thank you very much for it. Paldies par šo jautājumu. Vai pietiek ar to? Nē, manuprāt, nē jo problēmas uh, joprojām turpina pastāvēt un radīt grūtības, tad ir jādara vairāk, lai pasargātu pilsoņus, pasargātu patērētājus. Uh, E-komercijā tas nav tikai kaut kas tāda modes izpausme, tas tā nekur nepazudīs. Uh, tā paliks un pastāvēs vēl ilgu laiku. 5% no uh, mazumtirdzniecības notiek elektroniskā veidā, bet es esmu pārliecināts, ka e-komercijas apjoms palielināsies un tas notiks strauji. Mums ir jāizveido tāda vide, kas e, veicinātu šo biznesu un kas būtu labvēlīga arī patērētājiem. Tā saucamā e, dinamiskā cenu veidošana, e, tas nekur neder, protams. Ja jums jāmaksā vairāk tāpēc, ka ir iespēja, ka jūsu IP adrese tiks uzlausta, nu, Kas gan tas, tas ir absolūti nepieņemami. Ja jums ir priekšlikums, piemēram, piedāvājums jums uh, saņemt mūzikas ierakstus, kas jums tieši patīk, izsakojot jūsu IP adresi. Nu, kurš būtu par to tā viennozīmīgi priecīgs? Es saprotu cilvēku raizes. Ir cilvēki, kas saka, kas neuztrauc par savu privātumu, bet manuprāt, Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā mums šiem jautājumiem tomēr pret tiem jātiecas ļoti piesardzīgi. Kornelija Ernsta lūdzu. Es gribētu uzdot jums jautājumu, ko uzdev arī jau Otingar kungam. Viņš uz to neatbildēja. Runa ir par IT, visu joma un drošību IT informācijas tehnoloģiju. Jūsu uzdevums ir attīstīt vienoto digitālo tirgu. Morais ziņojumā, uh, kurā jā, gāja runa par uh, NSA uh, veikto Eiropas pilsoņu sarunu noklausīšanu. Tika vesela kārta pasākumu minētu. Un kāda ir jūsu nostāja par to? Vai jūs izteiksiet priekšlikumus, lai vairāk brīvas programmatūras tiktu izmantotas? Un otrkārt, vai jūs veicināsiet kriptogrāfiju un kompjūtera drošību? E, rīkosieties aktīvi, lai e, Eiropas rūpniecība būtu neatkarīgāka e, informācijas tehnoloģijas sektorā un kā jūs varat to panākt? Thank you. Paldies. Coding volumes are increasing, are doubling every uh, two years. Doubling. Apjoms pieaug dubultojas reizi divos gados. Runājot par programmatūru, man, mums nav jāsāk no nulles. Kad es biju Igaunijas premjers, tad manā laikā uh, vismaz šajā valstī, ko es pazīstu, vislabāk prakse bija šāda. Ja programmatūra, kas tika radīta Igaunijā, saņem atbalstu no Eiropas Savienības, tad šai programmatūrai ir jābūt pieejamai arī citiem lietotājiem. Ja mēs gribētu tādus ļoti individuālus risinājumus, tad lielākajā daļā gadījumu mēs izmantosim tā saucamo open source programmatūru, atvērtā koda programmatūru, un Eiropas komisija uh, veicina uh, šīs programmatūras lietošanu jau tagad, jau kādu laiku, un es esmu iecerējis atbalstīt šo attīstību. Paldies! You're more than a quarter of the way through your hearing so far, Commissioner Designate. And the second round question. Tagad uh, zaļo pārstāve Jūlija Rēda otrā jautājuma kārta. Paldies! Es ar prieku uzklausīju, ka jūs gribat tir tirgus internet neutralitāti ierakstīt likumā. Eiropas parlaments definēja šo neutralitāti un iecerēja arī likumdošanu. Vai jūs atbalstāt šo Eiropas parlamenta definīciju un veicināsiet to, lai šī likumdošana tiktu ātri pieņemta? Kā jūs vērtējat? tīkla neutralitāte saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību reformu, telekomunikācijām. Un kā jūs pašreizējo likumdošanu spējat nu, savietot ar tīkla neutralitātes principu? Paldies! Tīkla neutralitāte ir ļoti būtiska lieta. Un jebkurš deputāts Eiropas parlamentā, manuprāt, lepojas ar to, ka pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē tīkla neutralitātes princips tiks uh, noregulēts, kā tiks iekļauts likumdošanā. Es runāju šeit par telekomunikāciju pakotni. Interneta um, darījumiem ir jānotiek uz vienlīdzīgiem pamatiem vai priekšnoteikumiem. Un uh, tādas um, uh, dominējošu pozīciju tirgū mēs vēlamies izslēgt šādu iespēju. Runājot par izziņām. Par uh, tā saucamajām meklētāju programmām. Um, ja mēs nevaram nodrošināt šo tīkla neutralitāti, uh, nu, tas ir būtisks princips, kas ļaus iegūt labumu ne tikai gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem. Un runājot par ātrumu, par lielāku ātrumu var prasīt lielāku cenu, bet tas nedrīkst notikt uz citu rēķina. Ne uz to rēķina, kas šo lielāko ātrumu nevar piedāvāt. Paldies, Diana Džeimsa lūdzu. Runājot par e-komerciju un tās pieejamību, tas, tā ir, tas ir sektors, kas strauji attīstās daudzās Eiropas Savienības valstīs par to mēs arī runājām, kad jūs viesojāties mūsu grupā uh, problēmas rada uh, nesaskaņa starp konkurences apstākļiem, saskarās monopolistu intereses un uh, telekomunikāciju uzņēmumu intereses sastopas, jo tās arī šīs firmas darbojas pārobežu mērogā. Uh, Kā jūs grasāties šo jomu um, uzlabot, notīstīt, kāda ir jūsu vīzija? Jūs pieminējāt arī tā saucamo elektronisko veselības uh, aprūpi. Un runājot par interneta savienojuma ātrumu, arī šeit ir iespējami vai ir jābūt izņēmumiem, un veselības aizsardzība ir viens no tiem. Ja jautājums ir saistīts ar cilvēku dzīvību, tad informācija par viņu veselību, viņa personīgie dati par viņu veselības stāvokli, šiem datiem ir dodama prioritāte pārraidot tos internetā. ir dažādas digitālās sistēmas Eiropas Savienībā, kas piedāvā elektroniskās veselības aprūpas pakalpojumus. Jūs pieminējāt telekomunikāciju firmu uh, dažādās intereses. Es gribētu runāt šeit par slimnīcām. Uh, Eiropas parlaments ir apspriedis arī brīvu uh, pacientu um, kustību Eiropas Savienībā, bet kā mēs par to vispār varam runāt, ja daļā dalību valstu cilvēkiem nav tiesība pat saņemt viņu slimības kartes vai um, slimības vēstures kopiju? Uh, kā izmantot digitālos instrumentus, uh, lai iegūtu vēl kāda cita ārsta atzinumu. Un Un tās ir pamatotas cilvēku intereses, par kurām mēs šeit runājam. Ar tām mēs sastopamies uz katra soļa. Paldies! Haralds Vilimskis, Libe komiteja, lūdzu. Paldies, komisāra kungs. Digitālā tirgus attīstība Eiropas Savienībā. Uh, Mēs eh, dzirdējam daudzus solījumus un runā par to, ka nodokļu atvieglošana komunikācija tehnoloģijām tas būtu viens veids, kā attīstīt situāciju. Kā jūs varētu izmantot un kā jūs varētu iedomāties šādu instrumentu, kas būtu nu, absolūti jauns un kā to ieviest Eiropas tirgu? Otrs jautājums par datu drošību. Vairāk kārt piedzīvojām uzbrukumus datu datu krātuvēm Eiropas Savienībā un pilsoņu datiem. Kāda būs, kāda būs jūsu reakcija, ja nelegāli kāds vēlas iegūt ES vai ES pilsoņu datus? Paldies! Digital single market. Uh um, digitālais vienotais tirgus uh, paredzēs arī izņēmumus noteiktiem IT produktiem. Diemžēl es īpaši neatbalstu nodokļu atvieglojumu šajā sfērām. mēs pieņemsim attiecīgos lēmumus Eiropas komisijas līmenī, protams, cenšoties atrast vienprātību. Un es esmu tam gatavs, bet es pārstāvu valsti, kurā mums joprojām nav tik apjomīgu nodokļu atvieglojumu, tā kā es neatbalstu šos atvieglojumus jo nodokļu aplikšanas sistēmai ir jābūt caurskatāmai, vienkāršai, cilvēkiem ir jāsaprot tā, lai viņi būtu, lai viņiem būtu skaidrība, par ko viņi maksā, un lai viņiem arī ir iespēja uzzināt, kur viņu nodokļu nauda aiziet. Tas ir dabiski. Lai šī sistēma darbotos, tas ir nepieciešams. Mēs varam izmantot uh, moderno finanšu transakciju uzraudzības instrumentu, lai meklētu, izstrādātu jaunus IT risinājumus un veidot Uh, uzņēmējiem draudzīgu vidi, privātām investīcijām labvēlīgu vidi. Paldies! Paldies! Trešā kārta. Vārds Antonio Lopesam izturisam. Um, Paldies! Signado la publicación priekšsādātāja kandidāta kungs. Runājot par digitālo vienāto tirgu, tas ir visaptverošs un ilgts, ilgtermiņā tas varētu novest pie NKI 4% pieauguma. Uh, tie ir aptuveni 24 miljārdi eiro. Taču jāsaka, ka pat laban vēl ir saskatāma liela fragmentācija un pastāv 28 atsevišķi tirgi. Jūs tikko runājāt arī uh, uh, par uh, Katainen kungu. Es arī sevi uzskatu par liberāli. Jūs uh, piedarat arī liberālai um, saimē, bet nu, tie nedaudz sociāli demokrātiskāk nekā socialistu partija. Tādēļ jautāšu jūs kā liberāls, vai tiešām jūs atbalstīsiet to, ka privātās iniciatīvas šajā jomā tiek atbalstītas uh, vienotajā digitālajā tirgu. Un kā liberālis gribu zināt, kā jūs samazināsiet to iestāžu skaitu, kas vēl pat labam. Uh, uh, eksistē. Thank you. Uh, of course we had... Paldies. Protams, ka mums ir jāpiesaist privātas investīcijas, jo valsts līdzekļi vienmēr ir ierobežoti. Mēs nevaram tos izmantot. Tas, ir, tas nav tāds uh, bezgalīgs ienākumu avots. Jūs pieminējāt arī Katainēna kungu. Um, līdzekļi, kas ir paredzēti izaugsmai un darba vietu veidošanai, ir jāizmanto ļoti efektīvā veidā. Tie ir 300 miljārdi eiro un digitālā ekonomika, kā es jau sacīju, attīstās un pieaug daudz ātrāk nekā tradicionālie sektori. Tātad pareizi ir tajā arī investēt. Kāpēc mums tagad ir nepieciešami vēl finanšu līdzekļi? um, kompromiss bija tā saucamais DFS daudzgadu finanšu schēma, bija kompromiss risinājums, un Mums ir nepieciešami līdzekļi platjoslas um, uh, sakaru attīstībai. Deviņi miljārdi eiro tam ir paredzēti, un visi mani kādreizējie kolēģi citās dalību valstīs atbalsta tā saucamo Connected Europe projektu, bet kad mēs sākām ķērāmies pie naudas dalīšanas, tad, protams, katram gribējās vairāk dabūt savā nacionālajā kabatā. Un tagad mums ir vajadzīgi papildus resursi, lai šo naudu efektīvi izmantotu, un privātās investīcijas tomēr būs šī finansējuma bāze. Man ir vēl viena sekunde sakarunātājs. Paldies, Līsa Jakonsāri, lūdzu. Arvošā puhejohtajā. Paldies, priekšstādātājiem. Es runāšu somu valodā, jo mēs abi šo valodu saprotam. Mūsu valodas piedar pie vienas uh, valodu grupas. Gribēju jautāt, kā jūs nodrošināsiet, ka lauku iedzīvotāji tiek pie ātra platjoslas interneta? Investīcijas digitālajā attīstībā ir ārkārtīgi būtiskas, jo tas uzņēmumiem ļauj ražot. No jūsu sacītā es saprotu, ka jūs esat gatavi no 300 miljardiem eiro investīciju programmas, ko piedāvā Junkers, uh, aptvert arī mm, platjoslas interneta attīstību, Baltijas kabeli un citas lietas, kas ir nepieciešams digitālajai revolūcijai. Bet jūs vēl runājāt arī par nodokļu jomu. Ansipa kungs, Eiropas līmenī mums ir nepieciešams harmonizēt PVN sistēmu, jo pretējā gadījumā uh, ētirzniecība e nekad pienācīgi nedarbosies. Paldies! Paldies par jūsu jautājumiem. Jā, es tiešām saprotu somu valodu, bet nerunāju tik labi kā jūs, tāpēc pāriešu atpakaļ pie angļu valodas. Protams, mums ir jādod iespēja piekļūt ātrgaitas internetam arī tiem cilvēkiem, kas dzīvo lauku apvidos, tajos apvidos, kur iedzīvotāju blīvums ir salīdzinoši zems. Un kā jau jūs zināt, visdārgākā jūdze parasti ir tā pēdējā jūdze. Un uzņēmumi veic ieguldījumus lielās pilsētās, kur iedzīvotāju blīvums ir liels. Tas ir rentabli. Bet, kā mēs visi zinām, piekļuve internetam ir viena no cilvēku pamatiesībām, vismaz šī brīža Eiropā, un mums ir jādod iespēja izmantot internetā bāzētus uh, e-pakalpojumus arī tiem cilvēkiem, kas dzīvo laukos. Un tad jautājums par nodokļiem, tas ir daudz plašāks jautājums. Un manā rīcībā ir vairs tikai 20 sekundes, tomēr es neesmu uh, nodokļu likmju harmonizācijas atbalstītājs. Es domāju, ka mums vajadzētu īstenot uh, kopējo konsolidēto uzņēmumu nodokļu bāzi, kas varētu būt ļoti liederīgi mūsu uzņēmumiem, it īpaši MVU. Bet uh, par šo jautājumu mēs uh, varam parunāt kādā citā reizē. Paldies! Paldies, Luisīde no ECR e. Jā, es gribu uzdot tādu specifisku jautājumu. Esmu norūpējies par digitalizāciju. Es uh, domāju, ka digitalizācija ir ļoti liels potenciāls, bet potenciāls var tikt saistīts arī ar riskiem. Nu, piemēram, par datu aizsardzību. Jūs uz to pamatot norādījāt. Esmu ārsts un zinu, ka aizvien vairāk uh, tiek uh, sastādīti online tiešsaistes uh, profili. Uh, tos var arī lejuplādēt eh, mobilajos telefonos un pilnīgi neatkarīgi no tā, ko uzņēmumi dara ar šādiem datiem, mēs visi neesam mm, pilnīgi droši un nevaram eh, būt droši par to, ka nu ne tikai eh, kailfoto zvaigznes un zvaigznītes tiek padarīts pieejams, bet arī, piemēram, dati par veselību. Kā var Un šādas datus var tālāk um, dot uh, apdrošināšanas uh, uh, kompānijām. Kā jūs nodrošināsiet to, lai šādi konfidenciāli dati netiktu nepienācīgi izlietoti? Thank you. As I... Paldies. Un kā jau es šodien vairāk kārt esmu teicis, uzticība ir uh, pamatprincips, ja mēs domājam par digitāliem risinājumiem, un it īpaši tad, kad runājam par veselību, tas ir ļoti delikāts jautājums. Šeit uzticība mm, ir obligāta. Ir nepieciešams aizsargāt datus uh, vis iespējami drošākajā veidā. Un datu aizsardzība nav regulātoru uzdevums. Mūsu uzņēmējiem ir jārisina datu aizsardzības problēma, jo aģentūras, piemēram, datu aizsardzības aģentūras to liek. Nē, tā nav. Datu aizsardzība nodrošina uzticēšanos tā sargā mūsu pilsoņus, tas skar mūsu uzņēmumus un mūsu e-pakalpojumus. Ja cilvēki neuztic šim e-pakalpojumiem, viņi nekad tos neizmantos. Ja cilvēki viņiem ticēs, tad arī tos izmantos. Nu, atcerieties kaut vai ļoti skumjo Šūmahera lietu. Personas medicīnas dati tika nozakti, bet šie dati bija uz papīra, tie nebija digitāli dati. Un es gribēju teikt, ka daudzos gadījumos ir tā, ka nozakt informāciju, lai to ļaunprātīgi izmantotu, daudz vieglāk ir tad, ja dokumenti ir papīra formātā. Ir grūti nozakt datus, kuri ir patiešām droši aizsargāti. Lielas paldies, Kāja Kaulas no IMCO un ALDE grupas. Paldies, Andrasa kungs. Es uzdošu savu jautājumu īgauniski. Savā ievadarunā jūs sacījāt, ka cilvēku valdība ir iespējama, bet eh, bezpapīra valdība ir iespējama, bet eh, cik ilgā laikā Eiropas komisija to varētu izdarīt? Tas ir labs piemērs arī Eiropas parlamentam. Arī mēs katru dienu saražojam tonnām papīra dokumentu un cik daudz mēs tādējādi varētu ietaupīt. Liels paldies par šo jautājumu! lai veicinātu lingvistisko dažādību atbildēšu jums igauniski. Es gribu teikt, ka mums jau te nav viss jāsāk no nulles. Tad, kad mēs runājam par Eiropas uh, komisiju un par to, ka Eiropas uh, komisija jāpadara par bezpapu, bezpapīru mm, institūciju, tad mēs varam paļauties uz uh, citiem piemēriem, jo Eiropas parlaments jau zināmā mērā ir pārgājis uz uh, bez papīru dokumentācijas sistēmu, bet, protams, ka pastāv daudz iespēju, kā samazināt uh, papīra izmantošanu gan Eiropas parlamentā, gan Eiropas komisijām. Un, piemēram, tie paši e-rēķini tie patērētājiem Dānijā, Spānijā, Itālijā, Somijā ir ļoti atvieglojuši dzīvi, un mums būtu jāsāk izmantot ērēķinus arī Eiropas komisijā. Es domāju, ka kādu dienu tas notiks arī šeit, Eiropas parlamentā. Reiz kādā itre komitejas sanāksmē es jautāju, kāpēc. Tad Ja mēs pērkam lidmašīnu biļetes, mēs varam izmantot e-biļetes, mēs saņemam e-rēķinu, bet kāpēc mums ir jādrukā šīs e-biļetes, ja mēs viņas sūtam Eiropas Savienības institūcijām, piemēram, parlamenta administrācijai? Es esmu pārliecināts, ka rādot pozitīvu piemēru, mēs varam daudz ko mainīt. Es esmu pārliecināts, ka gan Eiropas komisija, gan Eiropas parlaments varētu būt uh, šādi piemēri citām Eiropas institūcijām. Lielas paldies Barbara Spinelli, Lībe komiteja un Goja lūdzu. Ok, Dunque, sull'agenda digitale europea di cui sarà responsabile. Tagad par uh, Eiropas uh, digitālo darba kārtību jūs strādāsiet kopā ar Jurovas kundzu, Di, uh, Oettingera kungu un Timermans kungu. Kas var uh, tikt uh, darīts, lai sastādītu internetu tiesību hartu? un radītu ietvarus um, līdzīgus tiem, kā piemēram Brazīlijā šogad tika pieņemti. Tikai tirgus regulācija nav pietiekama. Jūs uh, jau uh, atbildējāt, jūs bijāt ļoti liberāls kā ekonomikas ministrs, bet mums ir nepieciešama arī noteikumi, lai novērstu diskrimināciju, lai saglabātu pilsoņu tiesības atbilstoši Eiropas pamatiesību hartai. Un es gribētu uzzināt, vai jūs iestāsieties par internetu tiesību hartu, kā tā tika jau pieņemta Brazīlijā. Uh, there... Jā, Es domāju, ka pastāv nepieciešamība pēc uh, interneta tiesību hārtas arī Eiropā. Daudzi no tiem principiem, kurus jūs pieminēj, pieminējāt, ir iekļauti daudzās citās regulās, direktīvās, un šie galvenie principi pastāv. Domāju, ka jums un mums uh, tos vajadzētu pārņemt šajā interneta pamatiesību hartā. Mēs šodien jau runājam par tīkla neutralitātes jautājumu, un es lepojos, ka tā būs pirmā reize Eiropas Savienības vēsturē, kad tīkla neutralitāte tiks regulēta direktīvas līmenī mūsu likumdošanām. Tas uh, patiešām mums visiem ir svarīgi. Kā jau mēs zinām, piekļuve internetam ir viena no šīm pamattiesībām, un mums ir jāparaksta šīs tiesības daudz detalizētāk, apkopojošā veidā, un tāpēc mana atbilde ir jā. Indreks Tarants, Zaļie un Iter komiteja lūdzu. Right. Thank you, Mr. Paldies, Ansipa kungs, par ļoti glūdi notiekošo uzklausīšanu kā pilsonim un politiķim. Es, kā pilsonis un politiķis es vienmēr esmu atbalstījis Eiropas projektu, kas ir balstīts uz demokrātiskām vērtībām, bet vai jūs tiešām mm, aprakstāt šos desmit gadus kā uh, brīnišķīgos desmit gadus, vai padomju savienība tiešām veicināja demokrātiju? Kādu uzticību jūs uh, vēlaties uh, radīt mūsos, ja jūs prezentējat pats sevi, mm, runājot blefu. Es varētu atbalstīt jūsu labos centienus, bet personiski es nevaru atbalstīt jūsu politisko nostāju. Paldies, Indrek, mana politiskā pagātne ir caurskatāma. Visi cilvēki Igaunijā zina, ka es biju komunistu partijas sastāvā bet šie cilvēki zina arī to, ka es darbojos kā Igaunijas otrās lielākās pilsētas mērs, strādāju šajā amatā sešus gadus un tiku atkārtot ievēlēts. Cilvēki Igaunijā zina arī to, ka es tiku četras reizes ievēlēts mūsu parlamentā. Zinot visas detaļas par manu pagātni, uh, mūsu tauta atzīmēja savu uzticību iepriekšējās EP vēlēšanās, un mēs savācām vislielāko balsu skaitu šajās um, Eiropas parlamenta vēlēšanās Igaunijā. Mana pagātne ir caurskatām, man nav nekā slēpjama. Paldies! Tiziana Begin from the EFD. Tiziana Begina, EFDD. E, il mercato unico. Paldies, komisāra amata kandidāta kungs. Vienotais digitālais tirgus var radīt izaugsmi, it īpaši ietekmējot pozitīvi MVU un tāpat arī var attīstīt pilsoņu iespējas. Uh, Mazīvidēji uzņēmumi, kas izmanto dažādas tehnoloģijas, rada daudz vairāk darba vietu nekā citi. Interneta izmantotāji daudz vairāk zina par uh, savām tiesībām. Bet runājot par platjoslas internetu, nav visur vēl šīs iespējas pieejamas, it īpaši arī lauku reģionos. Runājot par savienojumiem, pilsoņiem ir nepieciešams šīs uh, iespējas. Un tas veicinātu arī tiešo demokrātiju. To es uh, atbalstu kā Itālijas deputāti. Ko jūs darīsiet, lai uh, attīstītu vienoto digitālo tirgu, attīstītu m, arī atvērtās uh, programmatūras izmantošanas iespējas Un vai tas būtu iespējams arī valsts vai pašvaldības pārēs? Jo. Paldies. Mēs jau runājām par atvērtā koda programmatūras jautājumu. Un atbilde, protams, nav mainījusies. Jā, Eiropas komisijai ir jāatbalsta atvērtā koda programmatūras izmantošana. Tas radīs darba vietas Eiropas Savienībā. Tas būs arī elastīgāk nekā izmantot uh, licencētu programmatūru Un saskaņā ar manā rīcībā esošu informāciju, ja mēs te nerunājam par masveidu produktiem, tad uh, tas ir arī rentablāk, bet te rodas jautājums, kā atrast līdzsvaru starp atvērtā koda un licencētām programmām. Tālāk par sūtīšanas izmaksām. Jā, reizēm piegādes izmaksas ir neciešami augstas Un tad, ja mēs runājam par pārdošanu ārzemēs, piemēram, Londonā. E-tirzniecība ļauj pasūtīt preces dažu minūšu laikā, bet dažās valstīs, kad mēs runājam par konkrētiem produktiem, vismaz tajā valstī, kuru vislabāk pazīstu es, piegāda reizēm ir jāgaida pat divas nedēļas. Un piegādes izmaksas ir neproporcionāli augstas. Es nedomāju, ka mums būtu jāsamierinās ar šādas, šādu veidu situāciju Eiropas Savienībā. Tad, protams, arī jautājums par lauku reģioniem. Arī par to mēs jau esam runājuši. Mums ir jāatbalsta arī šīs pēdējās jūdzes nodrošināšana, lai nodrošinātu pieņemam platjoslas tīklu arī laukos. Paldies! Nu, tagad mēs esam jau tikuši līdz sanāksmes otrajai pusē un uzklausīsim Kārlosa Kēļo jautājumu no ETP. Paldies, priekšsādātāji Ancipa kungs! Pēdējo divu termiņu laikā komisija nav guvusi labu progresu ieviešot uh, kopējo Eiropas Savienības ārkārtas situāciju numur 112. Pirmkārt, uh, šāda dienesta izveidošana bija sarežģīta, otrkārt zvanītājiem rodas uh, problēmas ar efektivitāti un uh, arī patērēt un pilsoņiem sniegtā informācija nebija pietiekama tikai nedaudz vairāk kā tikai nedaudz, nedaudz procenti iedzīvotāji ir informēti par iespēju zvanīt uz numuru 112. Ņemot vērā to, ka jūs būsiet uh, viceprezidents un atbildēsiet par digitālo vienoto tirgu, vai jūs uh, varēsiet nodrošināt to, ka uh, Eiropas ārkārtas pakalpojumu numurs un numurs 112 kļūst par prioritāti Eiropas digitālajā tirgu un kādām būtu jābūt komisijas prioritātēm? Liels paldies par šo jautājumu. Jā. Es domāju, ka e-zvana sistēma ir viena no augstākajām prioritātēm, jo tā palīdzēs glābt dzīvības. Es darīšu visu, kas ir manu spēku, manos spēkos, lai īstenotu to dzīvē, bet te jau atkal ir jautājums par uzticēšanos. Jeb uh, precīzāk runājot par neusticēšanos. Daži cilvēki un dažas institūcijas nav šodien pārliecināti, ka dati, e-zvanu dati, netiks izmantoti, piemēram, izsakošanai. Un tāpēc mums ir jāturpina sargāt ikviena cilvēka privātās dzīves neaizskaramība, visi šie ļoti jutīgie dati. Un tad es esmu pārliecināts, ka tādie cilvēki būs pārliecināti un varēs būt droši par to, ka viņu dati ir aizsargāti. Un tad Eiropas parlaments, uh, Eiropas saimnības dalībvalstis un cilvēki balsos par šo e-zvanu sistēmu. Nikola Dantī, S&D un Imko Lodzu. Eh, Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Un komisāra kandidāta uh, kungs, es gribu izteikt vairākus priekšlikumus. Uh, un jautāt jūs nostāju par tiem priekšlikumiem, kurus skaidri ir izteicis Eiropas parlaments. Connecting Europe pakotne, tāpat arī pieeja administrācijas uh, procesiem un arī um, priekšlikums par tīkliem. Tie ir trīs priekšlikuma, kas uh, ļoti uh, būtiski varētu samazināt saiknes starp pilsoņiem, uzņēmējiem un uh, tiks radīts jauns darba vietas un jauns iespējas. Mums ir nepieciešama ambicioza vienāšanās ar padomi. Kādi konkrēti priekšlikumi tiks izteikti? Ko jūs uh, aizsāksiet, lai uh, pēc iespējas ātrāk šie trīs uh, dokumenti tiktu ieviesti? Un tad par direktīvu drošību tīklos. Vai jūs arī nedomājat, ka kopienas līmenī jābūt uh, aktivitātēm. Vienlaiks ir nepieciešama būtiskāka starptautiska sadarbība, raugoties uz tādu globālu interneta pārraudzību. Paldies! Thank you. Paldies! Pirmkārt, mums ir jābeidz pārunas par Uh, telekomunikāciju uzņēmumu uh, vienotā tirgus pakotni. Daudz no jums jau to arī pieminēja. Tas ir ļoti būtiski, šī DCM visiem, kas ir digitālā tirgus attīstībai. Sevišķi runājot par patērētā tiesība aizsardzību un uh, tirgus um, tīkla neutralitātes principu. Es atvainojos, aizmirsu otru jūsu jautājuma daļu. Varat lūdzu atkārtot? Lūdzu. Kādi eh, būs jūsu soļi? lai padziļināt sadarbību starp Eiropu un uh, visiem tiem, kas izmanto internetu visā pasaulē, arī uh, raugoties uz jaunu internetu pārvaldības formu. Tātad otrā jautājuma daļa. Es zinu, ka pārunas par šo drošo ostu uh, nenotiek viegli. Eiropas parlaments uh, izstrādāja 13 dažādus priekšlikumus. No visiem tiem lielākā daļa, kuros bija runa par biznesa jautājumiem, saņēma pozitīvu reakciju. Bet um, nacionālās drošības apsvērumi un izņēmuma apsvērumi joprojām ir neatrisināts jautājums. Nacionālās uh, drošības izņēmumi, tiem ir tiešām jābūt izņēmumiem, nevis uh, instrumentam, kas tiek izmantots ļoti bieži. Es domāju, ka amerikāņiem ir jāparāda ka viņi ir gatavi sadarboties konkrēti. Viņiem ir uh, jāparāda, ka viņi uzticās Eiropas pilsoņiem. Bet uh, tāda pārtraukšana joprojām ir viena no iespējām, ko mēs paturam prātā. Paldies! Nākamais jautājums to uzdodu es, saka vadītāja. Um, Mums ir jānovērtē jūs pēc tā, ko jūs eh, sakāt šodien šeit, ne tikai jūsu um, raksteida atbildes. Arī Twitterī tiek uzdoti jautājumi par dažādiem, dažādiem aspektiem. Uh, bet es gribētu izcelt vienu un pajautāt, uzdot šo jautājumu. Tas attiecās uz likumdošanu par datu aizsardzību. Kā panākt līdzsvaru starp patērētājiem un biznesu šajā vienotajā tirgū? Kā saskaņot mazā biznesa intereses? Un kā nodrošināt patērētāju aizsardzību tieši šajā mazā biznesa jomā. Paldies par šiem jautājumiem, kas nāk no Twittera. Datu aizsardzība, kā es jau sacīju tā neattiecas tikai uz regulējošām iestādēm. Datu aizsardzība aizsargā jebkāda veida biznesu, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir liels vai mazs, vai uh, bizness ir maz apjoma vai liela. Datu aizsardzība, privātuma aizsardzība katram cilvēkam, ko vispārējās līnijās runājot par uzticēšanos, uh, tā ir neatņemama sastāvdaļa digitālai drošībai. Bez datu aizsardzības diez vai kāds varēs sekmīgi vispār biznesā darboties. Ir jāatrod līdzsvars starp pilsoņu interesēm un biznesa interesēm, bet mēs atkal atgriežamies pie tā paša. Mums nav jāsāk no nulles. Process jau notiek, un mēs ejam uz priekšu un ejam visai ātri attīstot šo jomu. Protams, mēs gribētu uh, labu regulējumu pirms uh, mums rokās ir tehniskas iespējas, bet nu, diemžēl tas nav tā iespējams. Un es darīšu visu iespējamo, lai šo līdzsvaru atrastu starp pamata tiesību aizsardzību un biznesa pārstāvju, biznesa interesēm. Paldies! Martens Petersens, paldies, paldies Ansepa kungs. Eiropai jākļūst inovatīvākai, arī konkurētspējīgākai, tāpat arī atvērtākai un caurskatāmākai un digitālajam tirgum būs ļoti liela nozīme Eiropas attīstībā, ja, ja tā vēlas kļūt par atvērtu un konkurētspējīgu digitālo tirgu. Ja runā par atvērtu dokumentu izmantošanu, uh, visās Eiropas institūcijās, tad kāda loma tā saucamajiem atvērtajiem standartiem ir? Um, kā Eiropas institūcijas varētu šeit uh, virzīt šo attīstību uz priekšu un kā jūs strādāsiet uh, šajā kontekstā, arī domājot, protams, par uh, um, ties, privātuma tiesība aizsardzību. Paldies! Uh, sadarbspēja daudzās, uh, daudzējādā ziņā šeit ir atslēgas vārds. Mums dalību valstīm ir daudz dažādu piemēru, kur elektroniskā vidē ļoti labi tiek izmantot ļoti labi risinājumi, bet tos tā vienkārši nu, nevar pārcelt uz citām valstīm. Atkal man jārunā par valsti, ko es pārstāvu. Katru gadu 20 tūkstoši igauņu, kas strādā kaimiņu valstīs, viņiem ir jāierodas ar dokumentiem no iedzīvotāja reģistra. Šie dokumenti ir jāiesniedz šajā kaimiņu valstī tieši tāpēc, ka ja, ja nav šīs sadarbspējas, tad tas nemaz nav iespējams. Šī kaimiņu valsts ir ļoti labi attīstīta, arī informācijas tehnoloģija ziņā tā ir Somija. Uh, Un 20 tūkstoši cilvēku, kas strādā Somijā, viņi pērk uh, prāmja biļetes vai lidmašīnu biļetes, viņiem jādodas uz Igauniju. Dažkārt uh, lietu var nokārtot arī mūsu pārstāvniecībā uh, Somijā, bet parasti nē. Viņiem ir jāatgriež Igaunijā, jāstāv rindās, jāsaņem papīra dokuments ar parakstu un zīmogu. Uh, tad jāskrien atpakaļ uz prāmi, jābrauc uz Somiju, un Somijā um, civildienas ierēģi rūpīgi pāraksta šos dokumentus, un šī informācija atkal kļūst digitāla. Grūti saprast 21. gadsimtā, kāpēc tā ir. Es domāju, ka tam nevajadzētu tā palikt. Mums ir jāturpina attīstīt šī sadarbspēja. Paldies, Kornēlija Ernsta, lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu vēlreiz atgriezties pie datu aizsardzības. Arī jūs, kā komisijas loceklis, būsiet atbildīgs par datu aizsardzības reformu. Uh, Un tie līgumi, kas ir saistīti ar datu aizsardzību, tie tiek attīstīti. Jūs zinat, ka parlaments ir pieņēmis lēmumu par datu aizsardzību, veselu pakotni. Un tajā, piemēram, ir arī noteikts, ka tie, kas apstrādā, piemēram, datus, tad tam ir jāievēro augstā līmenī noteikumu. Un tas ir pretrunā ar daudziem līgumiem, kas pastāv tādēļ par to tiek diskutēts. No tā izriet divi jautājumi. Pirmais. Uh, Vai jūs domājat, ka mm, līguma, kā piemēram Safe Harbor līgums, kas neatbilst datu aizsardzības noteikumiem un nedod aizsardzību personu datiem, vai tie ir jāpārtrauc to rīcību vai vismaz ļoti pamatīgi jāpārstrādā? Un otrais, vai datu aizsardzības noteikumi TTIP nolīgumā, brīvās tirdzniecības nolīgumā Eiropā, ASV, vai tie tiks arī ievēroti? Thank you. Paldies par eh, drošo ostu. Es jau šim jautājumam mazliet pieskāros, bet atgriezīšos pie tā. Tā vēl nav tāda droša. Es domāju, ka mēs esam vienisprātis Eiropā. Drošā osta pat laba nevar tikt uzskatīta par drošu. Mums ir tiešām šī drošība jāpalielina, un lai tas notiktu, lielajiem uzņēmumiem, pilsoņiem, kas ir ieinteresēti. Mums ir jāveic grozījumi pašreizējā šīs uz šajā struktūrā. Lielākā daļa no manis iepriekš pieminētajiem priekšlikumiem ir guvuši pozitīvas atsauksmes, un tie mums palīdzēs kāpināt drošību, bet iespējams tas nebūs pietiekami, jo mūsu pilsoņi raizējas par nacionālās drošības izņēmumiem. Viņi nezina, kā eh, šie izņēmumi tiks izmantoti kad tie tiks izmantoti. Un tagad mēs gaidām e, tādus tiešām reālus soļus, kas jāspēr Amerikas pusē. Ja mēs nesaņemsim skaidras atbildes uz to, kā tiks izmantoti šie nacionālās drošības izņēmumi, uh, tad uh, pārunu vai nolīgumu pārtraukšana joprojām ir variants, kas ir iespējams. Jans Filips Albrechts Zaļie no Lībe komitejas. Paldies! Paldies par uh, vārdiem, ko jūs veltījāt datu aizsardzībai. Uh, liela daļa Eiropas parlamentam būs jūsu pusē, un mēs arī esam balsojuši par standartu palielināšanu, paaugstināšanu šajā jomā. Jautājums ir, kā jūs um, novērsīsiet to, ka mi Eiropas valstu ministri uh, neatbalstīs Eiropas parlamenta pieņemto pozīciju. Un runājot par atvērto kodu, kā jūs nodrošināsiet, lai produkti un pakalpojumi, kas tiek piedāvāti Eiropas tirgū, netiks izmantoti kā tāda iespēja um, nezin, neatļautai vai nelikumīgai spiegošanai, par ko nekas nav zināms. Paldies! liela daļa Eiropas parlamenta deputātu iestājas par datu aizsardzības regulējumu. Un, ja es to pareizi saprotu, tad labā ziņa ir tāda, ka arvien lielāks skaits Eiropas Savienības dalību valstu atbalsta datu aizsardzības nu, likumdošanas ietvara izveidi. Es ap, apsolu, ka darīšu visu, kas ir manos spēkos, meklējot labu pilsoņiem piemērotu risinājumu. Esmu gandrīz pārliecināts, ka mani agrākie kādreizējie kolēģi gribētu, lai vienotais digitālais tirgus uh, kļūtu īstenība, bet tas nav iespējams bez efektīvas datu aizsardzības. Tas ir nepieciešams priekšnoteikums digitālā tirgus funkcionēšanai. Atvērtās koda programmatūra Tā ir, to varētu salīdzināt ar Wikipēdiju. Katrs to var izmantot, katrs var kaut ko pierakstīt klāt, attīstīt to, papildināt. Un, ja es pareizi saprotu, tad nav grūti atrast vai identificēt šādas uh, Uh, šādus drošības caurumus, kas varētu būt. Manuprāt, tagad uh, nav vairs tik viegli uh, izmantot atvērtā koda programmatūru, lai veiktu nelikumīgas darbības. Mums ir jāveicina uzticēšanās Eiropā. Dario Tamburano from the EFDD. Dario Tamburano, it ITRE. Salve, prezidente. Eh, sono Zulo sostituto. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Es šeit uh, aizstāju kolēģi, sakrunātājs. Komisāra kandidāta kungs, jūs būsiet atbildīgs par vienoto digitālo tirgu, un mēs varam, gribam īpašu uzsvaru likt uz internetu internetā ne tikai pakalpojumi, preces un izklaides uh, uh, preces tiek pirktas. Uh, Internets ir nedaudz, nu, burtiski kā ūdens. Tas ir absolūti nepieciešams, ja kāds grib sazināties ar uh, valsts pārvaldi, ja grib ko uzzināt par, uh, aktuāl, par um, aktuālajām norisēm, par kultūras pasākumiem. Internets ir ļoti nozīmīgs, uh, ja cilvēki grib kontaktēties tad, kad ir um, tālu viens no otra. Uh, Vai jūs pārstāvat tādu pašu viedokli, ka tas ir publiski pieejams, uh, internets ir publiski pieejams un tas neatbilst tirgus uh, likumiem? Paldies! Internetam ir jābūt atvērtam un iekļaujošam. Un tādam arī jāpaliek Un Eiropas Savienībā mums ir jāpasargā mūsu kultūru daudzveidība, dažādība, un manuprāt, mums eh, tas izdodas gluži labi. Jūsu jautājums bija arī par interneta pārvaldību. Es atbalstu tātad daudz valstu uh, risinājumu. Um, ir cilvēki, kas vēlētos tādu starp uh, valdību sadarbību, bet, manuprāt, mums ir jāmaina šis modelis. Uh, um, ir jābūt iespējai pieslēgties uh, jebkuram arī nevalstiskām organizācijām. Un mums ir jāgroza arī pašreizējais modelis, ko mēs izmantojam. Manuprāt, šobrīd dažās valstīs Dažas valstis nav tā aktīvi iesaistījušās internetu pārvaldībā, un arī Eiropas Savienības uh, lomai vajadzētu kļūt tādai uh, nozīmīgākai, aktīvākai. Tagad laiks pēdējiem 15 jautājumiem. Ivans Štefaneks, lūdzu. Pani precedējucā, važenī pān kandidāti. Paldies, priekšstādātāji komisāru kandidātu. Es biju ļoti priecīgs jūsu ievada runā dzirdēt pieminam e-pārakstu. Es personīgi uzskatu, ka e-paraksts ir ļoti nozīmīga joma, lai nodrošinātu veiksmīgāku un efektīvāku e-pakalpojumu izmantošanu Tāpēc mans jautājums ir sakojošs. Kādi ir konkrētie soļi, ko jūs uh, spērsiet, lai īstenotu e-paraksta projektu, lai vienkāršot esošās procedūras? Paldies! For, for Paldies par šo jautājumu! Nu, varbūt es atkal minēšu vienu piemēru, minot uh, situāciju tajā valstī, kur es pazīstu labāk. Igaunijā mēs nodrošinājām katram pilsonim ļoti augstā līmenī aizsargātu e-pārakstu. Un tas notiek jau kopš 2007. gada. Šobrīd visi izmanto e-pārakstus. Mēs Kopš 2002. Eh, gada Igaunijas eh, pilsoņi ir parakstījušies jau 175 miljonus eh, reižu ar e-parakstu. Un mēs uzskatījām, ka e-parakstu izmantošana mums ir ļāvusi ietaupīt katram vienu darba dienu ik gadu. Tie ir 2% no mūsu vienu nedēļu no gada. Tas ir um, 2% no IKP. Un uh, to aptver vienkārši e-pārakstu izmantošana. Šobrīd mēs esam Eiropas Savienībā uh, pieņēmuši attiecīgu direktīvu un saskaņā ar šo tiesību aktu digitālā identitāte ir jā, savstarpēji jāatzīst, ja ir izpildīti zinām standarti. Un, manuprāt, tas ir ievērojams solis uz priekšu. Panākot e parakstu izmantošanu ikdienā visās ES dalību valstīs. Viržīnija Rozjēra no S&D Inko. Paldies, priekšstādātājs Konze. Komisāra kandidāta eh, kungs eh, Eiropas parlaments jau vairāk kārt ir pasvītrojas, ka vienotais digitālais tirgus veicinās izaugsmi un eh, darba vietas, bet um, digitālam tirgum nav jābūt tikai iespējām patērētājiem uzņēmumiem, bet arī valsts iestādēm, piemēram, Eiropas līmenī, nacionālā un vietējā līmenī valsts pārvaldes institūciju modernizāciju un arī e-pakalpojumu attīstīšana ir nepieciešama, tas atbilst pilsoņu un uzņēmumu vajadzībām. Jūs ievadvārdos runāt jāt par to, ka iedrošināšiet dažādās pārvaldes tā rīkoties. Kādi būs konkrētie pasākumi, kurus jūs ievadīsiet, lai modernizētu un aktualizētu valsts pārvaldes iespējas? Un īpaši vienotais kontaktpunkts, kas ir paredzēts pakalpojumu un apusējās profesionālās izglītības dokumentu atzīšanas direktīvā, lai pakalpojumu uzņēmumu varētu vieglāk strādāt, saglabājot kvalitāti šiem pakalpojumiem, it īpaši pievēršot uzņē, uzmanību patērētāju aizstāvībai un runātāja tiek izslēgts mikrofons. Thank you. Paldies. Mēs šodien jau runājām par to, ka uh, avangardā var būt rādot priekš, priekšzīmi, piemēru. Un dalībvalstu pilsoņi ir sapratuši, kādas uh, var būt iespējas izmantojot uh, e-pakalpojumus, ko sniedz valdība. Šie publiskie pakalpojumi, tiem ir jābūt uh, nepieciešamiem mūsu pilsoņiem. Jā, cilvēkiem tie patiks, viņi noteikti sāks šos pakalpojumus izmantot. Nu, atkal runāšu par Igauniju. Kad mēs īstenojām nodokļu maksāšanas uh, iespējas internetā. Pirmajā gadā tas bija ļoti populāri. Jo mums uh, nebija šādas e-nodokļu struktūras internetā. Cilvēkiem vajadzēja mm, nest savas uh, nodokļu deklarācijas izdrukātā veidā, un viņi negribēja tās uh, sūtīt pa pastu, jo neuzticējās pasta pakalpojumiem. Bet tagad mēs esam uh, pieraduši internetā aizpildīt, uh, mums ir iespēja saņemt ir iepriekš aizpildītu deklarāciju, un tas ir tik ērti. Tur tiek uzrādīti deklarētie ieņēmumi, un cilvēkam trip prasa 30, ir nepieciešams 30 sekundes, lai aizpildītu un nosūtītu šo deklarāciju. Citam var būt 3 minūtes vai 5 minūtes, bet jūs varat būt pārliecināti, ka jūs nesat izdarījis nekādu kļūdu, ka neviens jums. Uh, nodokļu maksātājs ir pārliecināts, ka tas strādā. Un šogad 96% cilvēku, kas uh, iesniedza nodokļu uh, deklarācijas izmantoja nodokļu elektronisko portālu. Mūsu iedzīvotāji to ir novērtējuši kā efektīvu. Labi, tagad došu vārdu Tosenovskij kungam no ITRA komitejas. Paldies priekšsādātājiem! Komisāra kandidāta kungs, esmu ļoti iepriecināts, eh, ka jūs uh, vēlaties eh, pilnveidot vienoto digitālo tirgu. Iepriekšējā sasaukumā parlamentā mēs daudz diskutējām par programmu uh, Connecting Europe Facility, un jūs arī par to jau runājāt. Uh, pēc mūsu sākotnējiem plāniem, pēc tam bija uh, līdzekļu uh, īsināšana, divus projektus nevarēja īstenot, tie bija projekti, kas uh, bija uh, vērsti uz uh, platjoslas interneta aptvērumu paplašināšanu un mēs gribējām mūsu līmeni uh, padarīt salīdzinām ar uh, attīstītāko valstu līmeni. Un um, nākošais jautājums par platjoslas pieejamību lauku reģionos, proti nevis pilsētās, bet tur, uh, kur um, tirgus veicināšanas pasākumiem jābūt īpaši intensīviem. Kā jūs nākotnē strādāsiet, lai atbalstītu manas divas minētās programmas, lai tās nepazustu? Thank you. Paldies. Jā, diemžēl mūsu rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai aptvērtu visu Eiropu, nodrošinot it visur sevišķi ātru internetu, izmantojot uh, Eiropas infrastruktūras savienošanas projektu. Bet ir citi resursi, ir piemēram investīcija banka un programmā eh, apvārsnes 2020 Uh, ir iezīmēti diezgan ievērojami līdzekļi šiem mērķiem. Eiropas uh, investīciju un struktūra fondi arī pārēdz līdzekļus platjoslas interneta ieviešanai. Tomēr, ja mēs vēlamies aptvērt pilnīgi visu Eiropas Savienības teritoriju, nodrošinot 100 eh, eh, megabītu sekundē lielu ātrumu, tad tam būs nepieciešami vismaz 200 miljardi eiro. Tā ir milzīga nauda. Bet raugoties uz citām valstīm, piemēram, ASV, viņi neizmanto valsts naudu vispār, lai attīstītu platjoslas internetu. Protams, viņi izmanto pašvaldību līdzekļus, bet ne valsts naudu. Austrālijā, Japānā, Dienvidkorejā. Līdzekļi, kas bija nepieciešami, lai izveidotu platjoslas tīklu, bija galvenokārt valsts līdzekļi, nodokļu maksātāja nauda. viceprezidenta kandidātam Jirki Katainenam ir uzdevums uh, sasagatavot uh, milzīgu investīciju pakotni - 300 miljardi eiro. Un es ceru, ka digitālās darba kārtības mērķi mēs uh, saņemsim aptuveni 35 miljardus eiro šajā pakotnē. Tas pagaidām vēl nav īsti skaidrs, bet mēs uh, domājam par šīs naudas pārdali. Izmantojot svīras efektu, ir iespējams palielināt šo summu līdz 130 miljardiem eiro, bet es esmu pārsniedzis man atvēlēto laiku, atvainojos. Kora van Növenheizena, Itre un Alde. Paldies, priekšsādātāji! Komisāra kombinēta Ansipa kungs, klausoties jūsu atbildes, manuprāt, tiešām ir priekšrocība, ka jūs esat no vienas uh, līder, no, no līdervalsts uh, mm, digitālajā ekonomikā e-igaunijas. Bet uh, Eiropas iedzīvotāji noveco. Nekad iepriekš uh, mums nav bijis tik daudz, uh, tik vecs, uh, vecs vidējais uh, iedzīvotājs. Uh, Kādas eh, iespējas jūs redzat šajā jomā? Vai jūs, piemēram, atbalstat e zāļu izrakstīšanas sistēmu, kas ir ieviesta dažās valstīs? Vai jūs domājat, ka mm, tas būtu pieejams arī pārrobežu kontekstā? Protams, protams, es atbalstu mm, šīs e receptes. Zviedrijā kad tika ieviesta e-recepšu medikamentu sistēma. Tā bija ļoti populāra jau no paša sākuma. Un tas pats notika arī Grieķijā, kad viņi ieviesa e-receptes risinājumu 95% visu pacientu izmanto šo sistēmu. Valstī, kur es pazīstu vislabāk, e-receptes bija diezgan sarežģīts jautājums. Mēs, tas nozīmē valdība par šo e-recepšu medikamentu sistēmu samaksāja ne mazāk kā vienu miljonu eiro. un mums uh, nācās saskarties ar tehniskām problēmām īstenojot šo projektu Igaunijā. Tomēr šodien visi cilvēki ir ar to ļoti apmierināti. Hronisku diagnožu gadījumos jums vienmēr nav jāvēršas pie ģimenes ārsta. Jūs vienkārši varat piezvanīt un tad izmantojot savu ID kārti, jūs uh, saņemat uh, savas zāles jebkurā aptiekā. Tas patiešām darbojas, un tas mūsu cilvēkiem atvieglo dzīvi. Jūs pieminējāt arī iedzīvotāju novecošanos. Ir vesela joma, ko sauc par uh, sudraba ekonomiku, un tur digitālajie aspekti var spēlēt uh, brīnumainu lomu. Pēdējais, uh, jautā, pēdējā jautājuma kārta Eva Paunova no ETP. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kandidāti. Kā mēs dzirdējām un kā mēs zinām, jūsu valsts Igaunija ir veiksmes stāsts ieviešot uh, e-pārvaldības risinājums. Un parlamenta vēlēšanās manā valstī, Bulgārijā, mēs vakar redzējām ļoti zemu vēlētāju aktivitāti. Lai tendence mainītos, mums, protams, ir jāuzlabo ne tikai politiskais piedāvājums, bet arī jādomā, kā e, aktivizēt e, līdzdalības e, demokrātiju. Viena no mūsu prioritātēm ir vienotā digitālā tirgus pabeigšana. Mēs tiešām ticam, ka IKT tehnoloģija var uzlabot caurskatāmību, efektivitāti. Bet vai jūs uzskatāt, ka elektroniskās balsošanas sistēmas dalībvalstīs patiešām veicina cilvēku iesaistīšanos politikā? Un vai jūs varat uh, Nu, sniegt uh, konkrētus padomus valstīm, kas tādas vēlas ieviest, un vai jūs apmain, apņematies uh, atbalstīt e-valdības um, veidošanu? Liels paldies! Vēlēšanu sistēmas un vēlēšanas uh, kā tādas ir dalību valstu jautājums un kā vice, mm, komisijas viceprezidents amata kandidāts, es negribētu teikt, ka valstīm vajadzētu izmantot e vēlēšanas. Katram likumdevējam pašam ir jāpieņem šis lēmums, bet, protams, ka es personīgi atbalstu e-vēlēšanas. Pirmo reizi valstī, kur es pazīstu vislabāk, tās notika 2005. gadā, un mēs visā valstī nodrošinājām iespēju elektroniski nobalsot mūsu pašvaldību vēlēšanās, un toreiz tikai desmit tūkstoši cilvēku nobalsoja elektroniski. Bet, kā jau es uh, vairāk kārt esmu atkārtojis, tas ir uzticības jautājums. Ja cilvēki uzticas uh, tam, ka viņu nauda uh, Mm, kaut kur pa vādiem pārvietojas internetā, tad viņi var uzticēties arī balsošanai internetā pēdējās vēlēšanās, Eiropas parlamenta vēlēšanās, viena trešdaļa no visām valstīm mēs uh, apkopojām e-vēlēšana sistēmā. Un es esmu pārliecināts, ka mums ir jāpiedāvā vairāk iespēju sabiedrības dzīvē iesaistīties arī tiem cilvēkiem, kas gandrīz visu savu dzīvi pavada internetā. Un daudzi no šiem cilvēkiem valstī, kur es pazīstu vislabāk, nav tikai jaunieši, tie ir arī vecāka gada gājuma cilvēki, kuri labi pārzina datorus un piedalās uh, e-vēlēšanās. Paldies! Sergio Gutieres Prieto, Imko S un D. Paldies, priekšsētājs kundze. Uh, viceprezidenta amata kandidāta kungs, jūs jau runājāt par um, digitālo tirgu un tā iespējām. Jums kā vicepriekšsēdētājiem būs iespējas uh, saskaņot viedokli ar kolēģiem kolēģijā. Tās būs uh, ļoti plašas, un jūs strādāsiet ļoti konkrētā darbības jomā bet uh, tikai 14% no MVU iesaistās elektroniskā tirdzniecībā. Mm, pietrūkst apmācības pasākumu, uh, MVU pietrūkst finansējumu modernizējumam struktūrās un arī pieeja digitālam tirgum. Vai jūs domājat, ka reģionālā fonda un Eiropas sociālā fonda varētu izmantot, lai MVU atvieglotu šo pieeju? Un otrs jautājums. Ar jaunām iespējām parādās arī jaunas problēmas, piemēram, digitālā plaisa. Kā jūs rīkosieties, lai pārvarētu šo plaisu starp paudzēm, starp pilsētas un laukiedzīvotājiem, lai diliga, digitālā plaisa nenovestu vēl ne, lielākas nevienlīdzības Eiropā? Un trešais jautājums. Lai digitālais tirgus vienot strādāt, mandātu izmaksām jābūt salīdzināmām, kā jūs risināsiet izmaksu jautājumu ar lielajiem piedāvātājiem, lai būtu homogēns tirgus piedāvājums. Uh, thank you. Yes. Paldies. Tiešām ir tā, ka tikai 14 procenti no maziem vidējiem uzņēmiem tirgojas internetā, pārdod tur savas preces un pakalpojumus. Un šis skaitlis 14% ir tik mazs tāpēc, ka tirgus ir sadrumstalots. Ir nav viegli pārdot preces pāri robežai, ja tirgus ir tik sadrumstalots kā pašlaik. Šeit ir jāmeklē risinājums. Protams, pietrūkst arī cilvēku, kam būtu informācijas tehnoloģiju izglītība un attiecīgas prasmes. Un ir nepieciešams um, arī šajā ziņā daudz ko mainīt. 2020. gadā 900 tūkstošu brīvu darba vietu būs uh, digitālajā sektorā, tā ka jāsāk bērni izglītot jau bērnu dārzā. Un, um, Kodēšanai jābūt, jātiek, jāiekļauj mācību plānos jau no visagrākā, visjaunākā um, vecuma. Uh, Un eh, tagad mēs redzam, ka starp zinātni un mākslu robeža tā kā kļūst neskaidrāk, to vairs nevar tik vienkārši identificēt. Mēs varam izmantot reģionālos fondus, sociālos fondus, lai Uh, radītu digitālo sektoru, un mēs to jau darām. Um, mūža izglītība ir, šeit ir atslēgas vārds, tas jāuztver ar lielu nopietnību, jo cilvēkiem mūsdienās varbūt pat vairāk kārt dzīves laikā ir jāmaina uh, uh, sava profesija, sava nodarbošanās. Laiks paiet, paiet tik ātri. Tagad lūdzu pagriezieties, jo Anna Marija Koratsa Bilt uzdos nākamo jautājumu. Paldies, premjerministra kungs. Ļoti priecājos par to, ko jūs mums solāt, kā jūs attīstīsiet digitālo tirgu, bet es gribu runāt par tādu steidzamu jautājumu. Vienotais tirgus 3, tā ir pakotne, kas tagad tiek apspriesta. Par, tur ir runa arī par līdzvērtīgiem apstākļiem tradicionālajai tirzniecībai un digitālajai tirzniecībai, un arī, ko sacīja Roža Tūna par viesabonēšanu. Uh, Iecere ir samazināt viesabonēšanas izmaksas cilvēkiem, un kā jūs zināt, jūsu kādreizējie kolēģi padomie bloķē šo ieceri. Uh, kā jūs izmantosiet savu pozīciju, lai beidzot novestu līdz beigām pārunas par viesabonēšanas uh, izmaksu samazināšanu un vienoto tirgu? vienotā tirgus pakotne numur 3. Vai jūs panāksiet, lai komisija beidzot apjēdz, ka digitalizācija un inovācijas šeit notiek ātrāk nekā politiskie procesi? Es uh, centos pierakstīt, saka runātājs. Tātad viesabonēšanas izmaksas. Manuprāt, katrs cilvēks Eiropā gaida, ka tiks atceltas, tiks atceltas viesa abonēšanas izmaksas. um, viesabonēšanas izmaksas tika samazinātas telefona zvaniem, un es zinu, ka telekomunikācija uzņēmumi daudzi no tiem arī bija priecīgi, ka tas um, notika pirms Eiropas parlaments un Eiropas komisija nāca klajā ar saviem priekšlikumiem samazināt viesabonēšanas izmaksas tad iepriekš telekomunikācija izņēma, protam, uzņēmumi, protams, bija pret, jo tas skar viņu biznesu, viņu ienākumus, bet kas notika? Cilvēki ceļojumos, brau, ārzemi braucienos, uh, atvaļinājumu braucienos, beidzot sāk izmantot savus mobilos telefonus, un telekomunikācija uzņēmumi, uh, viņi viņu peļņa pieauga um, citādā veidā. Viesabonēšanas ieņēmumi no viesabonēšanas samazinājās, bet bija daudz vairāk telefona zvanu. Un runājot par viesabonēšanas izmaksu atcelšanu arī informācijas pārraidē internetā. Varu teikt to pašu mēs dzirdēsim un dzirdam, sakām, ka biznesa modeļi tiek apdraudēti, bet es ceru, ka cilvēki sāks daudz aktīvāk izmantot savus eh, viedu tālruņus un citas ierīces arī ceļojumos. Arī es kontrolēju, kādas ir izmaksas. Es ir lapas, ko es skatos tikai Igaunijā un ne šeit. Uh, Tagad vēl nāk sociāldemokrātu pārstāvi uzdos jautājumu Patricija Toija. Paldies! komisāra amata kandidāta kungs, gribēju izstājāt jūs par kādu jautājumu, kas ir ļoti būtisks man, proti E, e pārvaldību. Tas manai frakcijai ir tikpat nozīmīgs arī kā tīkla neutralitāte attiecībā uz uh, aizsardzības pasākumiem un arī kā pretsvars. It īpaši uh, ievērojot uh, iesaistītās puses ārpus kontinenta, kas bieži vien ierobežo patērētāju Uh, iespējas. Vai jūs garantēsiet to, uh, ka Eiropas Savienība uzņems aktīvāku lomu starptautiskās uh, sarunās, ka Eiropas Savienība kļūtu par aktīvāku un spēcīgāku aktu, aktieru aizstāvot demokrātiju un aizstāvot Eiropas intereses? Un nākošais jautājums par frekvencēm. Eiropas stratēģija attīstās un uh, ir um, dažādas jaunas iespējas, efektīva izmantošana, bet lai efektīvāk izmantotu mūsu iespējas, ir jābūt uh, atļauju piešķiršanas sistēmai. Dalību valstis tās uh, uztver uh, kā pašu atbildību un to ļoti strikti dara. Vai tai ir jābūt Eiropas tēmai? Ko jūs domājat par šo jautājumu? Par frekvenču sadalījumu. Protams, harmonizācija ir nepieciešama, bet dalībvalstis zina, ka frekvenču spektrs ir nacionālais tāds ieņēmumu avots, un vienkārši ir dalībvalsts, kas vēlas pēc iespējas labāk pārdot šīs frekvences un pēc iespējas vairāk nopelnīt. Tagad runājot par LG, LTE standartiem. Dažās valstīs šie standarti jau darbojas, tiek izmantoti, piemēram, Skandināvija, Baltijas valstis, citās valstīs. 4G LTE šie standarti ir nulles līmenī, nav nekas pat uzsākts, nav, netiek pārdotas frekvences um, rādītājs ir nulle. Un šeit ir lielas atšķirības starp dalību valstīm. Un, kā es jau sacīju, runa ir par pamatotām interesēm. Dažas valstis, dažās valstīs telekomunikāciju uzņēmumi ir tik vareni, ka nevēlās mainīt savu pieeju investīcijām. Uh, Bet mēs tagad jau runājam un domājam par 5G tehnoloģiju, kas uh, būs uh, iespējams, iespējama turpmāko desmit gadu laikā. Harmonizācija ir jābūt maksimālai, runājot par frekvenču spektru. Un es pats domāju, ka sadarbībai jābūt tomēr brīvprātīgai, uzspiest šeit nevajadzētu. Gunārs Hokmarks lūdzu, paldies, mēs visi pazīstam paši savas valstis vislabāk, bet pateicoties internetam, mēs redzam, ka ļoti būtiski ir zināt arī, kas notiek citvietu pasaulē, ne tikai pie mums pasaule ir pasaulē daudz cilvēku, kas regulāri uzņem, in, tad iepazīst ar informāciju internetā un būtiski ir nedefinēt, kādiem pakalpojumiem ir jābūt, bet gan kā nodrošināt, lai pakalpojumi būtu viskvalitatīvākie un Mums ir nepieciešama jauda platjoslas vai ātriem savienojumiem. Arī frekvenču spektrs jāizmanto ļoti efektīvi. Jā, es domāju, ka mērķi digitālajā darba, digitālajā darba kārtībā jau ir noteikti, un tie attiecas uz visu Eiropas Savienību. Un um, plāns par 100 megabaitiem sekundē 50% uh, nodrošināt šo pārēdas ātrumu 100 uh, megabaitu sekundē 50% teritorijas Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam ir ļoti ambiciozs plāns. Un mēs zinām arī, ka 700 MHz frekvence, kas ir nepieciešama digitālajai platjoslas, eh, digitālajam platjoslas savienojumam, tā tiek izmantota dažādās, da, vairākās dalībvalstīs. Citās valstīs to, šo izmanto militāriem mērķiem. Uh, Eh, citām valstīm lielie kaimiņi rada problēmas, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts. Tad eh, šis ir piemērs, kur eh, šī 700 MHz frekvence tiek izmantot militāriem mērķiem. Ir dalībvalstis, kur to izmanto platjoslai. Mums ir jānonāk pie kopīga risinājuma, pie konsensus ir vajadzīgs, kā izmantot šo frekvenci visefektīvākajā veidā, lai Eiropas pilsoņi iegūtu no tā. Un gadījumos, piemēram, TV un radio apraides nodrošinātāji. Viņiem ir jāsaņem, ir gadījumi, kur viņiem ir jāatsaņem kompensācija. Bet mēs nevaram arī šeit uh, neko ar varu uzspiest. Ir jābūt lielākai harmonizācijai, mūsu mērķi ir ļoti tālajoši. Paldies! Mia Petra Kumpula Natrī no Itre. Prominent Finnish language was enough, so I... Labi, šķiet, ka somu valodas tas bija pietiekami, tāpēc turpināšu angliski. Funkcionējošs digitājošais tirgus varētu būt viens no galvenajiem apstākļiem eh, tirgus izaugsmē, un, protams, ir tas prasa arī uzdot jautājumus par tehnoloģiju. Aptuveni trīs stundas bija vajadzīgas, lai tiktu pieminēts 5G, bet eh, es, protams, varu nosūtīt eh, ar to ne tikai aiztūli, fotografiju vai, vai citu informāciju, bet arī pat videoklipus. Un trīs, trešās paudzes tīklu ieviešanā mēs bijām līderi, ceturtās paudzes tīklu ieviešanā atpaliekam. Uh, bet eh, piektā paudze. Vai jūs uzskatāt, ka daļa no jūsu darba varētu būt uh, infrastruktūras modernizēšana, uz ko balstītos uh, mūsu uzņēmēju iespējas, uh, inovācijas, un kur Eiropa varētu spēlēt uh, līdera lomu un uh, veidot jaunas darba vietas? Liels paldies! Es zinu, ka Somi ļoti lepojās ar to, ka pirmās paudzes tīkli tur jau parādījās 1981. gadā, otrās paudzes tīkli bija um, liels panākums stāsts Eiropas uh, Savienībai, bet atkal Somija un Zviedrija šeit spēlēja vadošo lomu. Un ceturtās paudzes tīkli ir tādi, ko mums vajadzētu, šo, šo mums vajadzētu atkal atkārtot situāciju, ieviešot 5G. Ja mēs varējām būt uh, līderi iepriekš, tad kāpēc mēs nevarētu būt līderi 2020. gadā, kad visticamāk sāksim izmantot 5G uh, tīklus? Šobrīd mums nav nekādu daudzpusēju starpvaldību nolīgumu par 5G tīkliem, bet mūsu zinātnieki, inženieri un, manuprāt, arī politiķi strādā jau tagad ar 5G, un es ceru un sagaidu, ka 5G tīkli labāk eh, ņems vērā efektivitātes aspektus, proti to, kā frekvenču spektru izmantot efektīvāk, kā izmantot efektīvāk enerģiju. Un te es nerunāju tikai par bateriju darbības ilgumu, bet arī par enerģijas patēriņu kopumā mobīlo un un uh, akumulātoru kapacitāti mm, elektro, mm, ies, elektroierīču jomā vispār. Tie ir tie jautājumi, par kuriem mums tagad ir jādomā. Labi, pēdējie pieci jautājumi. Anne Sandere no ETP un ITRE. Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisāra uh, amata kandidāta kungs. Ļoti daudzi mēģina izvairīties tādēļ, ka tiek izmantotas komplekses finanšu schēmas un uh, ir trūkumi finanšu likumdošanā. Es zinu, ka iepriekšējā komisija mēģināja risināt jautājumu, uh, ieviešot uh, ekspertu grutu uh, par um, fiskalitāti digitālajā jomā un uzdošu jums par šo trīs jautājumus. Vai jūs domājat, ka ir saprotama un normāli, ka ir šī kavēšanās starp uzņēmumu plaukšanu no ārvalstīm un viņu nelielos nodokļu maksājumus? Kādus pasākumus jūs veiksiet, lai novērst sociālo dempingu? Uh, arī es dalībvalstīs strādot šīm kompānijām un noslēgumā vai digitālie pakalpojumi dalībvalstīs vai jūs atbalstīsiet dalībvalsts attiecībā uz to, ka šie pakalpojumi tiek veikti tajās valstīs, kurās izstrādāt. Thank you. Paldies. Jā, Nodokļi šodien ir ļoti jūtīgs jautājums. Daudzas no šīm globālajā tirgu aktīvajām kompānijām izmanto ļoti agresīvas nodokļu politikas, un tās eh, nav nelikumīgas, bet savā ziņā viņi nolasā eh, no dažādu dalību valstu tortēm ķirsīšas un kopumā e, ES zaudē ieņēmumus. Es nedomāju, ka mums vajadzētu par zēmu novērtēt e, sabiedrības viedokļa nozīmi. Mums uh, ir jāpublisko tas, kā daži uzņēmumi rīkojas uh, ar nodokļu nomaksu, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nodokļu maksātāji arī uz to reaģēs. Šī atbilde būs negatīva no to attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kas izmanto šo agresīvo nodokļu mm, schēmošanu. Un nu, tā ir milzīga problēma, un šie jautājumi ir jārisina. Es vēlreiz gribēju teikt, ka darīšu visu iespējamo kopā ar ar uh, komisāru Pieru Moskovisī, lai izvairītos no nodokļu nemaksāšanas. Es atbalstu arī kopējo konsolidēto uzņēmumu nodok, ieņēmumu nodokļa bāzi. Uzskatu, ka tas radīs vairāk iespēju MVU būt godīgiem nodokļu maksātājiem. Paldies! Jorg Lechfred, Fried, Lech... Jērgs uh, Lechfrieds, Lībe un S un D, lūdzu. Liels paldies priekšsādātājos, izrunājāt lieliski. Daudz labāk nekā citi runātāji, citi mēģinātāji iepriekš. Komisāra kandidāti, gribēju mm, vēlreiz pievērsties dātu aizsardzības jautājumiem. Man būs divi jautājumi, viens vispārīgs un viens konkrētāks. Šī digitālā darba kārtība ir ļoti plašs darbības lauks, tur jāņem vērā tik daudz lietu. Kā jūs mēģināsiet sakārtot juridisko ietvaru, lai datu aizsardzība un privātums vienmēr būtu augstākā prioritāte šajā digitālajā darba kārtībā? Mans otrs jautājums. Es ļoti rūpīgi klausījos, un jūs teicāt, ka ir nepieciešams līdzsvars starp uh, komerci interesēm un datu aizsardzību. Es neredzu šādu līdzsvaru, uzskatu, ka datu aizsardzība ir visbūtiskākā, bet uh, vai jūs tiešām domājat, ka vienmēr ir jābūt šādam līdzsvaram? Un vai jums arī ir kādas sarkanās līnijas uh, datu aizsardzības jautājumā, kur jūs sakāt, ka pienāk kaut kāds brīdis, ka ir svarīgi tikai datu aizsardzība un nekas cits, un kura šīs sarkanās līnijas varētu būt? Un datu aizsardzība ir absolūta vērtība. Tā ir uh, pamats visiem digitālajiem risinājumiem. Ja dati ir labi aizsargāti, ja tie ir drošībā, ja tie nav drošībā. Cilvēki neizmantos šos uh, internetā balstītos pakalpojumus. Tas ir priekšnoteikums, obligāts noteikums. Datu aizsardzībai ir jābūt augstākajai prioritātēm. Es pat nedomāju, Un atvainojiet, ka es to saku, man sevi jāpalabo, ka ir iespējams kaut kāds līdzsvars starp uh, komerci interesēm un datu aizsardzību, lai atrastu kompromisu starp datu aizsardzību un izpētes interesēm, tad tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs runājam par veselības aprūpes e-pakalpojumiem. Uh, Ir nepieciešama izpēta, ir nepieciešama noteikumi, kas mums ļaus izmantot uh, tekstu un datu ieguvi šajā jomā. Tas ir ļoti būtiski, jo mēs zinām, ka dažās valstīs, piemēram, ASV, ir iespējams izmantot šo datu tekstu apkopošanu. Nu, arī Japānā tas ir iespējams. Bet uh, autortiesību dēļ Eiropas Savienībā tas ir gandrīz neiespējami. Tāpēc ir nepieciešams atrāt, atrast risinājums, kas mūsu izpētes institūtiem uh, universitātēm ļaus apkopot šos datus lielos apjomos. Lielas paldies! Tagad vārds Mihalam Bonī no Libe un ETP. Komisāra kandidāta horizontāla pieeja ir izšķiroša digitālajā stratēģijā, sinerģijas meklēšana starp uh, digitālā eh, tirgus pamata aspektiem ir būtiska. Mm, tā ir atklāta piekļu, atvērta piekļuva datiem, datu drošība, viss kopā. Ir nepieciešams līdzsvars starp pilsoņu tiesībām, privātuma aizsardzību un uzņēmēju darbības iespējām. Nepieciešama uzticība starp patērētājiem un uzņēmējiem, bet nevajag liekus šķēršļus. Uh, ir nepieciešams labāks klimats datu pie, pieejas atvēršanai, lai dalītos ar datiem, ir nepieciešama brīvība un drošība tīklā, lai mēs, un turklāt ir nepieciešama kopēja Eiropas drošības risinājuma, lai cīnītos pret kiberuzbrukumiem. Kā jūs nodrošināsiet spēcīgi koordinētu politiku savā di digitālajā stratēģijā? Uh, Un kā pārliecināsiet dalību valstis būt atvērt, atvērtākām pret uh, likumdošanas harmonizēšanu, lai īstenotu vienoto digitālo tirgu un paredzētu juridiski saistošus risinājumus datu aizsardzībā, drošuma nodrošināšanā un datu apmaiņas uh, garantēšanā. Lielas paldies par šo jautājumu! Mēs e, šodien jau daudz kārt esam diskutējuši par e, drošību, par datu aizsardzību, un es negribētu atkārtot to, ko teicu iepriekš. Jūs pieminējāt atvērtos datus. Es domāju, ka visi šie dati, kas tiek e, apkopoti izmantot valsts naudu, tiem visiem ir jābūt brīvas pieejas datiem gan nekomerciālam, gan komerciālam izmantojumam. Un ir iespējams atrast uh, kaut kādas korelācijas, izmantojot brīvās pieejas datus, un kas mūsu sabiedrībai varētu būt ļoti noderīgi. Pasaule aizvien vairāk balstās uz datiem, un mūsu uzņēmumi aizvien vairāk uh, kļūst par mm, uzņēmumiem, kas balstās uz datu izmantošanu. Šobrīd mēs varam teikt, ka autoražotāji ir bezmaz vai kļuvuši par datu industriju, vai paraudzīsimies uz farmacētīs, farmācijas kompānijām arī tā šobrīd ir datu industrija. Šobrīd ir iespējams prognozēt vai veidot molekulu struktūras, kurām būs uh, konkrētas īpašības, nemaz neķeroties pie ķīmijas, tikai izmantojot IT tehnoloģijas un datus. Datu aizsardzība, kā jau es sacīju, ir pamats visam, visai šai straujai attīstībai mūsu rūpniecībā un mūsu sabiedrībā. Paldies! Silvija Kosta no Kultūras lietu komitejas lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ansipa kungs kultūras komitejas priekšsēdētājs amatā gribu jautāt jums par digitālā vienotā tirgus īstenošanu. Vai jūs veltīsiet pūliņus tam, lai kultūras saturu. Um, saturoši uh, resursi tiktu aizsargāti īpaši, tā ir mūsu um, identitātes un kultūras daļa. Uh, tie veicina darba vietu rašanos. Ir nepieciešama arī Eiropas direktīva pār plašsaziņas uh, līdzekļiem un pakalpojumiem. Tās ir jāpārskata jo tās neietver sevi atsaucas uz internetu. Tāpat arī autortiesību jautājums Eiropā ir ļoti nozīmīgs, lai garantētu pieeju kultūras vērtībām. Tāpat jārunā par pamatotu atalgojumu māksliniekiem. Ļoti interesanti bija tas, ko jūs teicāt par e-pārvaldību un arī par nodokļu jautājumiem, taču šeit jāuzdied arī vairāki jautājumi kas saistīta ar to, ka jānovērš tas, ka investīciju trūkums ir redzams kultūras saturs, saturošās, saturošos produktos un ir tikai tā nejauši maksājumi veikti, nevis sistemātiski. Es Atvainojos, ka e, ļāvu jums runāt ilgāk, bet mums jāuzklās arī kultūras komitejas kolēģi. Kultūras daudzveidība Eiropas Savienībā ir tāds, e, tā lieta, par ko mums ir jālepojas, un mums ir jāaizsargā kultūras daudzveidība. Audiovizuālā nozara ir tāds kultūras e, tāda kultūras nozara, kas uh, rāda 4 līdz 5% no Eiropas Savienības IKP, un tā ir ļoti ievērojama daļa, pat ja mēs runājam tikai par naudu un mūsu un ekonomiku. Bet uh, kultūra jau ir vērtība pati par sevi. Over the top uh, pakalpojumi. Uh, tie neņem vērā uh, korporatīvos noteikumus, un ļoti bieži tas pat nav izdarāms, jo šo OVZ top pakalpojumu struktūra neļauj izmantot šādu veidu instrumentus. Un, protams, ka pastāv zināms līdzsvara trūkums starp šiem pakalpojumu sniedzējiem un telekomunikāciju uzņēmumiem, un mums ir jāizmanto, jā, jādomā par modeli, kā viņi var auglīgi sadarboties šodien. Mm, piemēram, tās varētu būt uh, kompānijas, kas sniedz platjoslas interneta pakalpojumus, un over the top pakalpojumi jau tikai izmanto šo tīklu, viņi nav atbildīgi par tā veidošanu. Tomēr, kā jau teicu, mums ir jāatbalsta mūsu radošais sektors, filmu ražošana, kinoteātri, jo ir nepieciešams aizsargāt Eiropas Savienības kulturālo daudzveidību. Un pēdējais runātājs, bet tāpēc nemazāk svarīgi Sabīna Ferhējena arī no kultūras komitejas. Jūs runājat par pilnlaika pieeju un par vienotā digitālā tirgus potenciālu un tā paplašināšanu. Kā jūs vērtējat kultūras radošo sektoru un visu šo jomu? It īpaši ievērojot to, ka um, kultūras un radošai jomai ir tāda divējāda nozīme, gan ekonomiski, gan arī sabiedriski um, nozīmīgā uh, jomā. Kā jūs radīsiet sabalansētību starp šīm diviem aspektiem un kā jūs konkrēti strādāsiet ar augošajiem izaicinājumiem mediju sektorā, digitālajā tirgu un dažādajiem regulējumiem uh, tirgos? Kā jūs. Um, Kāda ir jūsu nostāja par geogrāfisko fragmentēto um, struktūru un sadalījumu un īpaši arī attiecībā uz autortiesībām? Thank you. Paldies. kultūra un uh, digitālā sfēra, tā, tad tām nepastāv pretrun, tie nav sāncenši, uh, tie ir tādi partneri, kas uh, sadarbojas, piemēram, Eiropijānā. Tā ir tīmekļa vietne, kur jūs varat iekļūt jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī un varat baudīt kultūras mantojumu, iepazīties ar to. Vairāk nekā 30 miljonu kultūras objektu ir šajā tīmekļa vietnē Eiropijāna. Šī tīmekļa vietne veicina Eiropas kultūras attīstību, tiek iz, izveidotas digitālās bibliotēkas, digitāli muzeji. Digitālā sfēra palīdz popularizēt mūsu kultūru un arī aizsargāt mūsu kultūras mantojumu. Kā es jau sacīju, ievadu runā. Es esmu pret. pret ģeobloķēšanu. Un teritorialitātes princips arī man šķiet novecojis. Gribu piemēru, nu, futbola. Kā nodokļu maksātājs es maksāju par futbola spēlēm Igaunijā, bet šeit Beļģijā man nav pieejas šim digitālajam saturam. Kāpēc es nevaru pat ziņas paskatīties? Tās ir bloķētas, jo bet tur var būt kādi klipi iekļauti, un to dēļ šīs ziņu raidījumi ir bloķēti. Manuprāt, tas nav godīgi. Geobloķēšanai jādara gals. Mēs eh, varam runāt par kultūras aktivitātēm vai sportu, uz visu tas attiecas vienādā mērā. Paldies! Liels paldies komisāra kandidātam! par atbildēm. Paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Jautājumi bija ļoti dažādi, daudzveidīgi. Mēs redzējām um, arī tika pārstāvētas dažādas komitejas. Uh, komisāra kandidāta kungs, jums ir piecas minūtes tagad teikt noslēdzošos vārdus, un tad es informēšu deputātus par to, kas notiks tālāk. Paldies! godā tie deputāti. Paldies par jūsu jautājumiem. Pēdējo nedēļu laikā es tikos ar visām politiskajām grupām un uh, arī ar koordinatoriem tik daudz, cik vien tas bija iespējams. Tas man ļāva arī iepazīties ar reāliem jautājumiem, ar to, kas tiešām nodarbina cilvēkus. Uh, digitālajam sektoram būs liela loma ekonomikas attīstībā un izaugsmē. Eh, digitālā sfēra, ar to mēs sastopamies jau visur, tā attīstās katru dienu, un Eiropa nedrīkst atpalikt šajā procesā. Kā vicepriekšādātājiem man būs Uh, uzdevums pilnīgot, izveidot vienotu digitālo tirgu, tad man būs uh, jāvadās pēc vadlīnijām, ko dod komisijas vadītājs Junkers, un uzdevums būs ne tikai attīstīt ekonomiku un radīt jaunas darba vietas. Digitālā sfēra palīdzēs uzlabot cilvēku ikdienas dzīvi un uzlabot konkurētspēju Eiropas uzņēmumiem. Tiks attīstīta digitālā vide, samazināsies juridiskā nedrošība un tiks radīti vienlīdzīgi apstākļi visiem. Mūsu ieceres paredz eh, no, nostiprināt kiberdrošību, nodrošināt privātu un e, komerciālu datu aizsardzību. Mēs esam iecerējuši novērst šķēršļus un uh, novērst tirgus sadrumstalotību. Es domāju, ka digitālais vienotais tirgus Eiropas uh, um, uh, patērētājiem un uzņēmumiem ir, ir ļoti būtisks. Tas ļaus visiem gūt labumu un tam ir nepieciešama attiecīga moderna infrastruktūra, lai neliktu cilvēkiem vilties, lai piepildītu viņu cerības. Es esmu iecerējis strādāt vislabākajā, eh, uh, viscaurskatāmākajā veidā, konsultējoties, sadarbojoties un uh, paužot uzticību partneriem. Es rēķinos ar uh, pastāvīgu dialogu ar visām Eiropas parlamentu komitejām. Paldies! Godātais uh, komisāra kandidāta kungs, paldies par šo uh, sekmīgo uzklausīšanu. Jūs esat ļoti daudz paveicis iepriekšējo nedēļu laikā un kopš es sāku vadīt šo komiteju. Man ir skaidrs, ka ne tikai mūsu komitejas deputāti, bet arī citi deputāti ir sapratuši, ka digitālā sfēra neatrodas kaut kur tālu vai aiz sienas, bet Mūsu ekonomika ir cieši saistīta ar digitālo sektoru visās tās izpausmēs, un mums būs daudz uh, sarežģītu uzdevumu, kas būs jāatrisina, lai mēs darbotos digitālā vidē, kas būtu droša un efektīva. Šodien notika publiskā uzklausīšana. Uh, mūsu novērtējums arī balstīsies uz uh, šo uzklausīšanu. Šeit tik iesaistītas trīs komitejas. Rīt pulksten 11. tiksies visu šo komiteju koordinātori un Tātad pulksten 11. rītdien telpā 6Q2 mēs demokrātiski pieņemsim lēmumu par to, ko darīt tālāk. Paldies!